Mr. Dombrovski. Paldies, Dombrovska kungs. Tagad mēs uzklausīsim pirmo runātāju kārtu vārds eh, Burkhardam Balcam no Tautas partijas. Paldies, eh, priekšstādātāji kungs eh, Dombrovska kungs. Ļoti priecājos jūs šeit komitejā satikta. Jūs jūsu dzimtenē Latvijā īstenojat reformu politiku un, manuprāt, sasniedzāt lielus panākums. Jūsu valsts ir, gat, ir bija sagatavota uh, labi bijusi Eirozonai. Un es pats arī biju referents uh, pirms jūs pievienošanās Eirozonai, un es uh, ļoti uzmanīgi sekoju attīstībai no ekonomikas krīzes. Uh, jūs novadāt valsti līdz izaugsmai, ekonomikas izaugsmai 3% apmērā un arī būtiski labākai situācijai darba tirgū. Uh, Mēs ceram, ka jūs tikpat veiksmīgi strādāsiet arī eiro kopējā kompetences jomā. Un kā jūs vērtējat un kā izskatās veiksmīga ekonomiska politika e, visā Eiropas Savienībā, kā var stiprināt eiro, lai būtu augstāka konkurētspēja, labāki valsts sabalansēti budžeti un kādas iespējas jūs redzat aktīvi strādājot šajā jomā? Paldies! Uh, so, honorable Mr. Uh, Balts. Uh... Paldies, Balts kungs, par uzdoto jautājumu. Attiecībā uz Eiropas Savienības turpmāko ekonomisko attīstību un monetārā savienību domāju, ka mēs pakāpeniski tagad virzāmies no fiskālās korekcijas uh, etapa kas ne visur, bet kopumā ir un notiek uz etapu, kad mums ir nepieciešama noturīga ekonomiskā izaugsme. Šim nolūkam mums ir jāņem vērā vairāki faktori, visdrīzāk tie būtu trīs pamatdarbības, no tiem pirmā struktūrāls reformas, lai stiprinātu konkurētspēju gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm, stiprināt Eiropas Savienības iekšējo turgi, tirgu tīpaši tādās jomās kā pakalpojumi, enerģija, vien, digitālais vienotais tirgus, investēt inovācijās, zināšanās, jo izpēte un inovācijas ir viena no tām publiskām politikas jomām, kas ir būtiska, risināt administratīvās nastas un birokrātijas samazināšanas jautājumi, tīpaši maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs zinām, ka darbs jau šajā virzienā notiek. Mums ir vajadzīgas investīcijas, un es jau norādīju, ka viena no jaunās komisijas prioritātēm ir gatavot ambiciozu 300 miljārdu investīciju paketi nākošajiem trim gadiem un arī mums ir jāstiprina mūsu pilsoņu uzticība un jāstiprina ekonomikas pieprasījuma puse. Jo šie jautājumi ir savstarpēji saistīti - finanšu stabilitāte, investīcijas, pieprasījums. Risinot visus trīs aspektus kopā, mēs varēsim nodrošināt ekonomisko izaugsmi. Paldies! Nākošais runātājs Elīza Ferreira no ekon komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos angļu valodā. Dumprauska kungs, kā jūs zināt, eirozona un it īpaši dienvidu valsts saskars ar nebijušu krīzi, kurus eh, tās nespēja atrisināt vienas, ņemot vērā ar pašreizēju recesiju, defl deflāciju un augsto bezdarbu. Tas ir rezultāts aklajai stingrās taupības eh, eh politikai, kuru jūs piemērojāt savā valstī Latvijā ņemot vērā sošo kontekstu. Un kā jūs varat pārliecināt mūs, ka šobrīd jūs būsit īstens un apņēmīgs ekonomiskās darba kārtības ieviesais, kā to sola komisijas priekšsēdētājs Junkers. Kādus konkrēts apņemšanās jūs varat uzņemties nākotnē, kas parādīt mums tos, ka jūs neatgriezīsieties pie saviem stingrās taupības pasākumiem? un ka jūs esat iecerējis dalīt kompetenci starp jums un kandidātu Pieru Moskovičī. Okay, uh, uh, Ferreiras, this... Paldies, Ferreiras kundze, paldies par uzdoto jautājumu. Es saprotu, ka tie ir vesā trīs jautājumi, un es īsi sniegšu atbildes par visiem trim aspektiem. Kā jau tika norādīts komisijas darba vispārīgās vadlīnijas un arī saistības mēģināju jau norādīt savās eh, ievadpiezīmēs, un es pilnībā atbalstu komisijas priekšsēdētāju Junkeru pieeja, ka mums ir jāstiprina Eiropas Savienības sociālā dimensija, ka mums tas ir jādara izsinot ekonomiskās politikas, tā skaitā ņemot vērā sociālo un nodarbinātības sēkas. Esmu gatavs strādāt šajā virzienā un uzskatu to kā savu pienākumu. Un šajā darbā esmu iecerējis cieši sadarboties gan ar komisāru kandidātu Moškovičī, gan ar komisāri kandidātu Taisenu, lai ekonomiskos un sociālos jautājumus varētu koordinēt. Attiecībā uz darba stilu mēs zinām, ka šis ir komisijas jaunā priekšsēdētāja Junkera uh, darba stils e, paredzēt šādu koordinējošo darbu, bet mēs apzināmies, ka tas ir koleģiāls darbs, mēs to neuzskatām kā kādu subordinētu struktūru, mēs esam runājuši par to arī ar komisāru kandidātu Moskovici. Un uzskatu, ka mēs spējam pilnībā rast šo kopīga darba metodi, un tas nekad nekādā veidā nenozīmē to, kā tiktu sniegt norādījumi citiem komisāriem, kā jāstrādā. Un vicepriekšsēdētājs koordinētu ekonomisko un sociālo aspektu, lai sadarbība notiktu roku rokā. Paldies! Nākošais runātājs Keija Svinborna no Ekonu komitejas un ECR grupas. Paldies, Dabrauska kungs. Jūsu CV eh, mēs redzam, ka jūs varētu būt ļoti kvalificēts šai vicepriekšādātai pozīcijai. Un kā eiro un sociālā dialoga vicepriekšsēdētājiem jums būs ļoti plašs mandāts, un tāpēc mans jautājums ir arī tikpat plašs kā Eiropas Savienības pārstāvis dažādos eh, starptautiskos formos, kā SVF un FSP, kādu vēstījumu jūs sniegsiet saviem starptautiskajiem partneriem attiecībā uz ES prioritātēm īstermiņā un vidējā termiņā? Paldies! Well, um, uh, thank you for this uh, question. So... Paldies par šo jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības uh, darbu starptautiskos fórumos, kā starptautiskajā valodas fondā un finanšu stabilitātes valdē. Ir virkne jautājumu kuras Eiropas Savienība uztver kā prioritātes, runājot par eh, globālo ekonomiskas pārvaldību. Daži piemēri, ko Eiropas Savienība ir noteikusi kā prioritātes, ir eh, cīņa pret eh, nodokļu paradīzēm un nodokļu nemaksāšanu. To mums vajadzētu tiešām uzsvērt sadarbībā ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Mēs zinām, ka tiek daudz diskutēts arī par uh, starptautiskā valūtas fonda, jeb SPF pārvaldības struktūrām. Es uzskatu, ka no Eiropas Savienības puses mums ir uh, tiešām jāsaskaņo mūsu pozīcijas uh, dažādās dalību valstīs, kas ir pārstāvēts SVF, jo tās gal galā ir uh, valstis, kas ir Eiropas Savienībā, un piedalās arī SVF uh, valdes sēdēs kas ir attiecībā uz finanšu stabilitātes valdi FSB. Viens svarīgs uzdevums ir uh, šo te uh, ekonomikas pārvaldības likumdošanu labāk saskaņot. Tagad mēs redzam, ka dažādas valstis, dažādi reģioni bieži vien izvēlas um, tādu likumdošanas pieju, kam um, ir arī uh, at, kas attiec arī uz uh, teritorijām, kas ir ārpus to teritorijas. Līdz ar to tas var novest pie uh, uh, pārklāšanās un nesaskaņotiem noteikumiem. Mums būtu jānodrošina skaidri principi par to, kā tiek īstenota ekonomikas pārvaldība, uh, lai atsevišķas valstis, atsevišķi reģioni necenstos īstenot šādus savstarpēji konfliktējošus režīmus. Paldies! Paldies tagad Silvija Gulāra Aldi vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāts. Pateicos, ka pieminējāt it īpaši cīņu pret nabadzību Tas ir ļoti labi, pēdējo gadu laikā mēs to nesam pārāk bieži dzirdējuši, un tagad par trūcīgajām personām. Ļoti konkrēti paskaidrojiet, kā jūs sadarbosieties ar Pieru Moskovici. Atvainojiet, bet es to nesapratu līdz šim vēl. Jums būs jāpieņem kopīgi lēmumi attiecībās notiekuma pieņemšana, bet jūs nākat no pilnīgi atšķirīgām politiskām sfērām. Varbūt jūs uh, norādīsiet, ka strādāsiet komandā, mums ļoti patīk darbs komandā, bet es gribētu zināt, kādas būs jūsu vadlīnijas. Es, vai jūs atļausiet atsevišķām valstīm, kuras nespektē noteikumus, papildu izdevumus otrkārt par Eirozonas ārējo pārstāvību? Es vēl aizvien nezinu, kurš pārstāvēs Eirozonu starptautiskos fórumos. Mēs sapratām no Junkera, ka būs pragmatiski nosacījumi, vai jūs varētu pastāstīt cīkāk? Well, uh, uh... Atbilde. Paldies par jautājumu, Gulārs kundze. Arī šeit bija vairāk jautājumu vienā. Attiecībā uz sadarbību ar komisāru Moskovici. Kā jau es sacīju pirmīt, un kā arī to komisāra kandidāts Moskovici norādīja vairāk kārtīgi. Mēs vēlamies un spējam strādāt ciešā un labā sadarbībā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Komisijā ir priekšsēdētājs, vicepriekšsēdētāji, komisāri no dažādām politiskām grupām, un komisijai ir jāstrādā kā vienotai komandai. Tādējādi mums ir jānoliek malā mūsu atšķirības un domstarpības un jāstrādā kopīgam mērķim. Un šādā veidā mēs ar, iecerējuši sadarboties ar komisāru kandidātu Moskovici. Tālāk par ārējo Eiropas Savienības pārstāvību. Kā jūs pareizi norādījāt, eh, jau nevēlēties priekšsēdētājs Junkers nāks klajā ar pragmatiskiem pasākumiem šai pārstāvībai. Un kā vienu no galveniem principiem norādīju, ka atbildīgie komisāri pilnīgi noteikti veiks savu darbu, ieskaitot ārējo Eiropas Savienības pārstāvību un mēs jau šo ārējās pārstāvības aspektu apspriedām ar komisāru kandidātu Moskovici, un šobrīd kabinets strādā, lai nāktu klajā ar šiem pragmatiskajiem pasākumiem, kas tiktu prezentēti mūsu mandāta sākumā vai pirmajās nedēļās, kā to pieprasa jau nevēlētais priekšstādātais Junkers. Paldies, Goevārdā, Migels Viegašs. Uma pergunta simples. Olhando para a história do euro dos últimos 14, 15 Man būtu vienkāršs jautājums. No 28 dalībvalstīm 23 nav ievērojušas deficīta noteikums. Mēs runājam par indikatoriem, rādītājiem, rezultātu tabulām kas parāda tomēr, ka pastāv liels makroekonomiskā līdzsvar trūkums. Protams, ir vairākas dalībvalstu apņemšanās. Un atsevišķām valstīm ārpus Eirozonas ir labāka izaugsme un mazāki parādi. Salīdzinot starptautisko situāciju, mēs redzam, ka citi pasaules reģioni ir ar lielāku izaugsmu nekā izaugsmu Eiropā. Mans jautājums būtu vienkāršs. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm parādībām un par esošiem noteikumiem valstīs ārpus Eirozonas? Vai tas ietekmēs jūsu pārvaldības portfeli? Uh, okay, honorable Mr. Uh, uh, Viegas. Uh... Godājumais Viegas kungs. Pirmkārt, attiecībā uz uh, to, ka valstīm ir pārmērīga deficīta procedūra, uh, šo valstu skaits ir būtiski samazinājies. Uh, tātad runājot par budžeta pozīcijām, valstis tagad ir daudz labākā situācijā nekā tas bija pirms trim vai četriem gadiem. Bet jūs pareizi minējāt, ka salīdzinot ar citām attīstītām ekonomikām, uh, šīs ekonomikas daudz ātrāk atgūstas no krīzes. Tātad mums tiešām ir jāraugās, kādas ir mūsu politikas, kādas ir atšķirības šajā ziņā un kāda ir iemesli. Varu sniegt jums vienu piemēru par investīcijām. No 2009. Li, uh, salīdzinot ar 2008. gadu, runājot par investīcijām ES un ASV, uh, investīcijas kritās par apmēram 19%. 2013. gadā, ja mēs to salīdzinām ar 2009. gadu, investīcijas ASV ir pieaugušas par 34%, Eiropas Savienībā par 3%. Tātad eh, tas ir pavisam skaidrs, ja vēlamies atgriezties pie ekonomikas izaugsmes, mums ir jāveicina investīcijas un jāstimulē pieprasījums. Finanšu stabilitāte ir priekšnosacījums ekonomikas izaugsmai, bet tas nav vienīgais priekšnosacījums. Ir daudz vairāk jādara, un uh, tam būtu jāpievēršas jaunajai komisijai. Kas attiecas uz jūsu jautājumu par uh, to valstu pārvaldību, kas ir ārpus eirozonas, mēs zinām, ka Eiropas ekonomikas uh, koordinēšanas pusgads, makroekonomiskā nelīdzsvar procedūras, uh, pārmērīgā deficīta uh, procedūra, tas viss attiecas uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad mums vajadzētu pakāpeniski pārvarēt uh, šo makroekonomiskās pārvaldības atšķirības starp uh, uh, Eiropas Savienības, Eirozonas un citām valstīm. Un tagad Svens Giegots no zaļajiem. Herr <clears throat> Kolēģi Dombrovski, paldies! Ļoti priecājos, ka jūs tik daudz runājāt par sociālajiem jautājumiem, par sociālo tirgus eh, ekonomiku. Uzdošu jums konkrēti jautājumu. Pēdējo gadu laikā redzam, ka demokrātiskās tiesības samazinās Eiropā trojkas ietvaros un arī pieaugusī eh, nozīme, kādas ir finanšu eh, eiro grupas un uh, citu ekonomikas pārvaldības iestāžu darbībā. Tās nesniedz atskaitas Eiropas parlamentam, jūs pieminējāt trojku, bet es gribētu ļoti konkrēti no jums dzirdēt, kādas pasākums jūs ievadīsiet, lai caurskatāmība visās manas minētajās institūcijās veicinātu, lai demokrātiskā atbaldība augtu šajās uh, institūcijās un labprāt gribētu no jums dzirdēt, vai jūs būsit gatavs starp investīciju nolīgumu sākt izstrādāt starp Eiropas parlamentu un starp šā, šīm tās augtajām ekonomikas valdībām, lai stiprinātu mūsu demokrātiskās tiesības. Okay, uh. Labi, paldies, Gigaut kungs. Pirmkārt par demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz trojku. Uh, Es jau minēju pirmo soli, kas ir jāspēr, proti, tad, kad tiek piedāvāti politikas punkti, politikas ieteikumi programmas valstīm, mums vajadzētu veikt ne tikai fiskālo ietekmes novērtējumu, bet arī uh, ietekmes novērtējumu uz sociālo nodarbinātības jomu. Uh, lai mēs eh, nevērtētu tikai to, kā tas mainīs valsts fiskālo pozīciju, bet kā tas ietekmēs arī valsts sociālos indikātors un nodarbinātību. Tas ir pirmais solis. Tālāk mums noteikti būtu jānodrošina lielāka atbildība, atskaitīšanās, un to tiešām esmu gatavs apspriest ar Eiropas parlamentu un citām iesaistītajām pusēm, lai paraudzītos, kā šo struktūru varētu padarīt atbildīgāku. Tā ir skaidra uh, jaunievēlētā komisijas priekšsādātāja Junkera apņemšanās, un es pilnībā piekrītu uh, šim uh, solījumam. Eirogrupa un lēmumu pieņemšana komisijai būs sarežģīti diskutēt par citu Eiropas Savienības institūciju iekšējo uh, E, funkcionēšanu un darbību. Un šeit mēs runājam par padomes e, iekšējiem mehānismiem, bet kā vispārējais princips, ko es jau pieminēju, tas ir skaidrs, ka mums vajadzētu e, mērķi, kā mērķi uzstādīt uh, to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu attīstīties kopā kā 28 valstīm. Tātad Eiro grupai vajadzētu strādāt tikai pie jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar eiro. Plašākus makroekonomiskus jautājumus un iekšē tirgus jautājumus vajadzētu skatīt ekofinā. Un par trešo jautājumu es. Uh, Eh, noteikti varēšu vēl runāt, tad, kad būs vairāk laika, bet tagad laiks ir beidzies. Tagad eh, FDD vārdā atlika pin. Dabronska kungs, jūs rakstiskajos atbildēs, jūs bieži minat ekonomikas pārvaldības stiprināšanu Eirozonā. Jūs sakāt, ka Eiropas monetārajai eh, ekonomikas savienībai jābūt saskaņotākai, ir jābūt lielākai konverģencei. Uh, ir jāstiprina tas viss Eiropas Savienībā, un jūs uzskaitāt šeit virkni prasību nacionālām valdībām, lai eiro labāk darbotos, un tas, protams, saskraucas arī ar Dragī kunga darbkārtību, bet vai jūs varētu detalizētāk pastāstīt par to, kā šī politikas konverģents varētu tikt īstenota, nepārkāpjot nacionālo demokrātiju pilnvaras? jo daudz jautājums taču nosaka nacionālās likumdošanas un vēlēšanas dalību valstīs. Tātad, eh, kā tad eh, jūs attiecaties pret eh, eiro likvidāciju un pilnvaru atdošanu nacionālajām valstīm? Un vai jums nešķiet, ka šī alternatīva nebūtu demokrātiski leģitīmāka un nepanāktu labāku ekonomikas situāciju virknē Eiropas valstu. Priekšsēdētais pārtrauc Oflīnu kungu. Jūs jau uzdevāt pietiekam daudz jautājumus. Lūdzu. So, your, uh... Labi, kas attiecas uz jūsu pirmo jautājumu par uh, politikas konverģenci un Eirozonas uh, ekonomikas pārvaldību. Uh, Mēs galvenokārt to īstenojam ar Eiropas semestra, jeb ekonomikas uh, koordinācijas pusgada palīdzību, nosakot šeit galvenos attīstības virzienus ar rigidējo izaugsmas uh, aptauju un balstoties uz to, komisija gatavo ieteikumus dalību valstīm, un tas ir tas veids, kā pamatā šī pārvaldība darbojas, bet, protams, tā ir ļoti sarežģīta sistēma, kurā tiek iesaistīti arī citi aspekti. Un tas ir skaidrs, ka es nepiekrītu jūsu idejai par to, ka vajag likvidēt eiro. Manuprāt, eiro ir bijis milzīgs veiksmes stāsts, neskatoties uz iepriekšējo krīzi, un Latvijas Uh, pieredze, piemēram, bija tāda, ka 2008. un 2009. gadā mēs bijām ļoti dziļā ekonomikas krīzē, bez eiro, un uh, citas valstis ārpus eirozonas arī uh, izgāja cauri milzīgai krīzei. Tātad eiro nav problēma, un eiro kā valūta darbojas ļoti labi. Tās maiņas likmes ir ļoti labas, tuvas vēsturiskiem maksimumiem, minimumiem, un uh, valūta ir stabila, apmēram ceturdaļa pasaules rezervi tiek turēts eiro, un patiešām, tad, kad mēs runājam par finanšu un ekonomikas problēmām konkrētās Eiropas Savienības vai Eirozonas dalību valstīs, mums nevajadzētu vienmēr censties vainot eiro pie šīm problēmām. Thank you! Paldies! Bernārs Mono pie grupām nepiedarošie deputāti. Dombrovska kungs, 12 gadus pēc vienotās valūtas izveidošanas mēs redzam, ka eirozona ir kļuvusi par nulles zonu. Neviena monetārā savienība vēsturē nav pārdzīvojusi, jo tas ir pretdabiski ir pagaidām bijuši jāveic ievērojami glābšanas pasākumi. Pat Francijai, otrajai eirozonas uh, Eh, ekonomikai vairāk nekā 500 miljārdi eiro ir bijuši nepieciešami. Šajos eh, apstākļos nevajag brīnīties, ka Francijas eh, deficīts pieaug un ietekmē ekonomisko konkurētspēju. Jūs noraidāt jebkuru monetārās devalvācijas principu un savā valstī par 20% samazinājāt algas par 10% pensijas, lai pievienotos monetārai savienībai. Mans jautājums š, e, lai e, mēs nepiedzīvot jaunu krīzi kā 18. vai 13. E, gadā Kiprā, ko jūs esat iecerējis darīt, lai tas neatkārtotos? Iedom, iedomājieties, Dombrovska kungs, kāds būtu jūsu darbības un kas būtu jāveic sociālajam dialogam šajā sakarā. Paldies! Uh, well, uh, stated... Kā jau es sacīju? Runas ievadaļā. Eiropas Savienība un Eirozona nesen piedzīvoja vissmagāko krīzi savā vēsturē, bet gan Eiropas Savienība, gan Eirozona spēja šo krīzi atrisināt un uzskatu, ka ir jāņem vērā trūkstošie posmi un sākotnējie vājie punkti eiro dizainā, kas tika skatīti, un mēs redzam, ka piemērotās politikas ir devušas savus augļus, lai atjaunotu finanšu stabilitāti un ekonomisko izaugsmi. Šogad Eirozona kopumā attiecas uz ekonomisko izaugsmi nākošajā gadā saskaņā ar aplēsēm pirmo reizi pēc krīzes visas Eiropas Savienības dalībvalstis būs ar pozitīvu pieaugumu. Tomēr vēl ir vairāki sarežģīti jautājumi, kas ir jārisina pašā Eirozonā un Eiropas Savienībā Un es domāju, ka mēs spēcīgāk esam risinot šos jautājumus kopā, nekā mēģinot demontēt eirozonu un pēc tam da darīt visu katram atsevišķi. Šajā sakarā es pilnīgi noteikti nevaru piekrist jūsu uh, paredzētajam un piedāvātajam darba virzienam. Paldies! Un tagad otrā runātāja kārta no Binātības komitejas eh, vārdā Dāvids Kazā no tautas partijas. Sur komisāru nominēt. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komisāra uh, amata kandidāta kungs. Es jau pāris gadus uh, jūs pazīstu, mēs esam kopā strādājuši parlamentā. Jūs esat tiešām lojāls politiķis Eiropas vērtībām, un es zinu jūs kā cilvēku, ar kuru ir viegli strādāt. Bet jūs agrāk minējāt, ka Junker kungs, jaunievēlētais komisijas priekšsēdētājs, eh, skatīs iespēju trojku aizstāt ar jaunu struktūru, kas būtu balstīta uz Eiropas struktūrām, kas būtu atbildīga Eiropas parlamentam. Uh, Viņš arī ir teicis, ka viņš centīsies uh, nesenās reformas padarīt sociāli draudzīgākas un iesaistīt sociālos partnerus diskusijās. Vai jums ir kādas idejas par priekšlikumiem, kā izmantot sociālās ietekmes novērtējumus, lai diskutētu par struktūra reformu sociālo ietekmi un kā var novērtēt šo ietekmi uz sociāliem jautājumiem? Well, uh, thank you, Mr. Uh, uh, Kasa. Paldies, Kasas kungs. Jūs uzdevāt divus jautājumus par pirmo jautājumu attiecībā uz uh, trojkas uh, sistēmas pārveidi, kā to padarīt, kā to iekļaut kopienas ietvarā, pēc kopienas metodas strādājot. Tas ir kaut kas tāds, kam komisijā kur komisijā nav domstarpību, un uh, komisija ir gatava strādāt, uh, lai veiktu virkni makroekonomiskas pārvaldības uh, pasākumu, lai to visu iekļaut kopienas metodē, bet mēs zinām, ka, lai to panākt, mums ir jāmaina līgumi. Tad, kad bija steidzami jārēģē krīzes apstākļos, uh, Šajā posmā nebija laika Eiropas Savienībai veikt šīs līguma izmaiņas, lai iekļautu visus svarīgos aspektus. Bija krīze, Eiropas Savienībai bija ātri jārēģē, tātad eh, daudzas lietas tika darītas eh, starpvaldību kontekstā, bet mūsu mērķim vajadzētu būt to visu iekļaut kopienas ietvarā, un tur es pilnīgi piekrītu. Tad par eh, sociālo partneru iekļaušanu ekonomikas pārvaldības sistēmā. Pēdējo nedēļu laikā esmu ticies ar sociālajiem partneriem, mums ir bijušas pirmās ideju apmaiņas, diskusijas, un pilnīgi noteikti sociālos partnerus var tuvināt Eiropas sociālā, es atmanies Eiropas semestri jautājumiem, tas tiek apspriests ar sociālajiem partneriem, Tātad, gatavojot eh, ikgadējās izaugsmas aptaujas, var viņus iesaistīt, jo tas ir viens no eh, galvenajiem um, posmiem šajā semestra darbā. Un ar sociālajiem partneriem nacionālā līmenī var strādāt, tad, kad tiek strādāts pie valstu ieteikumiem, ko izstrādā komisija. Un tur vajadzētu vairāk iesaistīt sociālos partnerus. Paldies! Tagad Pēters Simons, Ekon vicepriekšsēdētājs no sociāldemokrāta grupas, lūdzu. Jā, Herr Dombrovskis, Sie sind in der kommenden. Jā, Dombrovska kungs, jūsu amats ir vicepriekšsēdētājs un uh, jūsu pāraudzībā būs ekonomikas, monetārās lietas un sociālās lietas. Krīzes laikā redzējām, ka trojkas darbs uh, dažās valstīs un jūsu valsts arī bez trojkas politikas īstenoja taupības politiku, un tā noveda pie uh, masveida bezdarba, pie sociālo standartu samazināšanās. Ja to vērtē, tad jānoskaidros sekojoši jautājums, un tas manai frakcijai ļoti nozīmīgs. Vai jūs piekrītat tam, ka taupības politika un struktūra programmas uh, kas tika īstenotas trojkas uh, uzspiestas programmas valstīm, ir uh, būtiski iemesli sociālajai situācijai uh, šajās valstīs. Ievērojot šī jautājuma nozīmīgumu manai frakcijai, lūdzu skaidru atbildi, ko, par kuru nav jāšaubās, vai tas ir jā vai nē. Un mans otrs jautājums, kā jūs personīgais vērtējums un uh, jūsu rakstveida atbildēs izstrādāt sociālo novērtējumu struktūru programmam, kā tas tiks īstenots. Paldies! Well, um, this is of course uh, say... Es gribētu teikt, ka šis ir samērā sarežģīts jautājums. Attiecībā uz finanšu un ekonomiskās krīzes risināšanu. Nevar būt runas par to, ka finanšu un ekonomiskā krīze būtu radījusi nevar būt šaubu, ka būtu tā rad, eh, palielinājusi bezdarbu un radījusi sociālas eh, problēmas, bet mums ir jādomā par cēloņiem un sakām. Jo mēs zinām, ka stingrās taupības politika bija sekas krīzei ne jau vienkārši valstīm, kurām bija piekļuvi tirgiem un citur pēkšņi izdomāju e, veikt fiskālas korekcijas. Tās bija valstis ar dziļiem makroekonomiskiem disbalansiem, tā skaitā mana valsts, Latvija, tika atgrieztas no finanšu tirgiem, un tām vajadzēja meklēt ātru risinājumu Protams, var uzdot jautājumu, vai visi krīzes laikā pieņemtie lēmumi, tā, tā skaitā Latvijā, bija pareizie. Un tagad, paraugoties atpakaļ, mēs varam atrast vairākas kļūdas politikās. Un mums ir jādomā tagad, kā risināt šīs kļūdas, lai izvairītos no tā, ka mēs saskartos ar praktiski nēsošu ekonomisko izaugsmu vai pat eh, stagnāciju un atsāktu noturīgu ekonomisko izaugsmi. Paldies! Nākošais runātājs Roberts Zīle no ECR grupas. Mikro. Mikrofons. <clears throat> Hm. <clears throat> Ah, okay. Dann doch noch einmal. You can change seat, yes. Jā, lūdzu, nomainiet vietu. Uh, neapstrīdam Valdam Broskis. Uh, Latvijas sabiedrībā politikā tik, tik nopietna attieksme pret uh, izaicinājumiem reformu laikā ka nu pat notikušajās Latvijas vēlēšanās arī faktiski jūsu veidotā koalīcija ir guvusi uzvaru. Bet mans jautājums ir par jūsu ambīcijām sociālajā dialogā attiecībā uz bieži vien izmantoto universālo rīku uh, sociālais dempings. Tas tiek lietots gan gadījumos, kad pakalpojumu tirgus segmenti netiek atvērti Eiropas Savienības tirgus kontekstā, uh, gan arī tiek noklusēts šis arguments tad, kad kāda Eiropas institūcija nemaz neļauj samaksāt par vienotu darbu un vienoti no sociāli nodrošināt darbiniekus dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tātad mans jautājums šajā grūtajā dialogā, piecu gadu laikā, vai jūs redzat, vai būs izmaiņas pakalpojumu direktīvai, vai būs viestrādnieku direktīvas kontekstā izmaiņas, kas ļautu uh, tiešām padarīt pakalpojumu jomā kā minimums vienotu Eiropas Savienības tirgus, vai jūs arī redzat, ka būs vairāk sociālās sadrumstalotības ietekmē panāktais tirgus sadrumstalotība? Paldies. E, jā, paldies, e, Zīles kungs. Jautājumu tātad par e, sociālo dialogu un sociālo dempingu. Pirmais, ja mēs runājam par to, kā stiprināt uh, sociālo uh, dialogu. Uh, es jau iezīmēju nu, veselu virkni uh, prioritāšu, kā to var izdarīt Eiropas semestri ietvaros uh, un kā to var izdarīt arī nacionālajās dalību valstīs, diskutējot jautājumus, kas saistīti tieši ar šo Eiropas Savienības un Eiro, Eirozonas makroekonomisko pārvaldību. Uh, Eh, attiecībā uz eh, jūsu konkrētiem uzdotajiem jautājumiem, tātad attiecībā uz eh, Eiropas Savienības iekšējo tirgu pakalpojumu jomā. Tā ir viena no jomām, ko es pieminēju arī savos ievadvārdos, ka iekšējais tirgus tādās jomās kā pakalpojumi, kā enerģija, kā digitālais vienotais tirgus būtu jāstiprina un arī nākamā Eiropas komisija, eh, protams, eh, plāno pie tā eh, strādāt. Attiecībā uz viestrādnieku direktīvu tā faktiski ir viena no direktīvām, par kuru bieži vien izskan šīs bažas par sociālo dempingu. Tad Eiropas komisija plāno veikt mērķētu šīs direktīvas pārskatīšanu, lai izskatītu atsevišķus jautājumus, nu, kuri varētu radīt uh, bažas par sociālo dempingu, piemēram, eh, uzņemošās valsts eh, eh, minimālās algas interpretāciju un atsevišķus aspektus, kas nu, pieļauj varbūt kaut kādas izvairīšanās iespējas. Un vēl viena būtiska prioritāte ir šīs tāda pieņemt jaunu direktīvu, tā tad, ja var, var tā teikt, viestrādnieku direktīvas ieviešanas <laughs> direktīva, uh, kura pašreiz tātad ir dalību valstīs jāpārņem un praksē jāievieš, un tam arī Eiropas komisija ļoti cieši sekos. Paldies. Thank you. Paldies. Tagad Kora van Novenhoizen no Alde grupas lūdzu. Thank you, uh, Paldies, uh, komisāra amata kandidāta kungs. Esmu šeit. Uh, Dabrauska kungs, gribētu jums uzdot divus jautājumus. Dragie kungs, ACB priekšsēdētājs, runājot eh, Ekonu komitejā 22. septembrī, teica, ka nekāda monetārā politika nav pietiekami uh, saprātīga bez striktas fiskālās politikas un drosmīgām reformām ekonomikā. Vai jūs viņam piekrītat šajā jautājumā? Un ja jā, tad kāds uh, jūsu viedoklis ir par šo tā saukto kvantitatīvo atvieglošanu? Uh, Un jūs atbildēs, jūs teicāt, ka jūs gribētu pastiprināt atbildību nacionālā līmenī. Manuprāt, tas varētu būt ļoti sarežģīti, jo mums bija tikšanās ar uh, parlamentiem no nacionālajām dalībvalstīm par Eiropas semestru, un daudzas valsts vispār nebija pārstāvēts, piemēram, Vācija un Grieķija nebija pārstāvēts kāds uh, būtu jūsu konkrēts plāns, kā uh, uzlabot nacionālā līmeņa atbildību? Okay, uh, for this. Paldies par šo jautājumu. Pirmkārt, par uh, Eiropas centrālās bankas, uh, jeb ECB lomu un to, ko var panākt ar monetāro politiku un ko var panākt ar fiskālo politiku. Šajā izpratnē, protams, mums ir vajadzīgas saprātīgas politikas, gan fiskālās, gan monetārā politika, un nevar būt uh, tikai viena vai otra politika, monetārā vai fiskālā. Un patiesībā tas ir jautājums par lēmumu pieņemšanas dažādiem atzariem, par to, kā šos pienākumus pildīt. Un tagad par uh, tā saukto kvantitatīvo atvieglošanu. Lai nu kāda būtu terminoloģija, bet tas, ko ECB šobrīd dara, tā Uh, īsteno tiešām ļoti labvēlīgu uh, monetāro politiku, pamatprocentu likmes ir rekordzemā līmenī un ir uh, vesela programma un dažkārt tiek jūgots, ka kvantitatīvā atvieglošana ir ierobežota obligāciju atpirkšanas programma. Tātad tā nav būtībā atbilstoši šī politika, bet vēl eh, pagājušajā nedēļā ECB pārgāja uz eh, to, ka tika uh, iepirkti uh, īpašumi, lai palīdzētu um, bankām attīrīt savas bilances. Un runājot par Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadu nacionālā līmenī, manuprāt, mums ir jāparedz labāks ietvers un laiks uh, Um, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem dalībvalstīs uh, dot savu ieguldījumu šajā padziļinātajā analīzē, pirms tiek uh, komisijā formulēta valstu ieteikumu. Tā ir tā pamatideja. Thank you. Paldies. Tagad Paloma Lopes no Goja. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Dombrovska kungs, jūsu valstī ir viena no visnevienlīdzīgākajām sabiedrībām Eiropā. Bezdarbs ir aizdzinis daudz jūsu valsts iedzīvotājus eh, emigrācijā. Jūs vēlaties demokratizēt Eiropas kontrolas mehānismus un stiprināt tos ar sociālās ietekmes pētījumiem, bet ne, tie nebūs efektīvi, ja turpināsies eh, fiskālie stingrās taupības pasākumi. Man ir trīs jautājumi. Kā risināt sociālo dialogu, kas tika vienpusīgi pārtraukts no esošās komisijas puses? Nepietiek piek, iekļaut arotbiedrības debatēs. Ir jāpalielina algas, eh, cienīgi darba apstākļi, ir jāiznīcina nabadzība. Otrkārt, Eiropai ir nepieciešamas investīcijas. 300 miljārdi būs esošo fondu pārdalījums. Un visbeidzot, kā sešpaku reforma iekļaus Eh, sociālo konverģenci eirozonā virzienā uz augšu, ņemot vērā nospraustos ekonomiskos mērķus. Paldies! Well, yes. Uh, Atbilde. Paldies. Atkal bija gandrīz vai trīs jautājumi vienā. Pirmkārt, runājot par prioritātēm. Vēlreiz gribu uzsvērt, kā jaunās komisijas prioritāte ir atvieglot ekonomisko izaugsmi darba vietu radīšanu, piešķirot papildus investīcijas un es negribētu šos 300 miljārdu eiro uzskatīt tikai par rīcībā esošo naudu. Komisijas nodoms ir nākt klajā ar ambiciozu priekšlikumu, kas varētu eh, reāli ietekmēt izaugsmu un darba vietu radīšanu. Es jau sacīju, ka kopumā Eiropas Savienībā mēs esam veikuši fiskālas korekcijas un mums ir arī jākoncentrējās uz ekonomikas pieprasījumu pusi, ieskaitot algu palielinājumu, eh, produktivitātes celšanu, ja mēs nevēlamies zaudēt konkurētspēju un mainot taksāciju, pārceļot to no darba spēka, tīpaši mazapmaksāt darba spēka, uz kapitālu, īpašumu, vides e, nodokļiem un citām jomām, kas mazāk e, ietekmē darba spēku. Attiecībā uz sešpaku un divpaku es jau norādīja, ka viens no veidiem, kā nodrošināt labāku sociālo konverģenci, ir pilnībā ņemt vērā uh, sociālos un nodarbinātības rādītājus, kuri šobrīd kalpo kā papildu rādītāji. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Statjana Ždanokā no Zaļo grupas. Proska kungs, es šeit esmu. Šeit. Jā. Vismaz trīs kolēģi jau uzdeva jums jautājums par trijotnes pārveidošanu vai trojkas e, pārveidošanu par caurspīdīgo institūciju, kas bija prezidenta Junkera ideja. Ja? Bet mēs nesaklausījām konkrētus jūsu piedāvājumus. Varbūt jūs nosauksit vismaz trīs soļus, kas ir izdarami. Jums ir ļoti eh, liela pieredze šajā jomā, jo 2009. gada jūnija jūsu vadīta valdība pieņēma drastiskas uh, publisko izdevumu samazināšanas pasākumus sociālajā sfērā un darba algās, lai nodrošinātu nosacījums, uh, ko līdzīga institūcija bija izvezusi. Vai varbūt jūs mums atklāsit, vai tā bija viņu vēlme, vai tas bija jūsu uh, Eh, pieejams, kā tas bija izdarīts uz mazāk nodrošināto cilvēku rēķina. Un ko jūs darīsiet, lai tas tā tālāk nebūtu? Jā, eh, Ždarnas kundze, paldies par šo eh, jautājumu. Tā tad atkal divi jautājumi tā tad par šo trojkas lomu. Kā jau es minēju, pirmais solis kas ir īstermiņā izdarāms e, jau tagad esošajās programmās, ir nodrošināt, ka jebkuri priekšlikumi, ko izsaka e, trojka, tiek vērtēti ne tikai no fiskālā, bet arī no sociālā un nodarbinātības viedokļa. Tā, tā ir pirmā lieta, ko ir iespējams izdarīt, un tālāk komisija ir gatava strādāt. Arī es esmu gatavs strādāt, piesaistot arī sociālo lietu komisāru, citus e, iesaistītos komisārus, lai sagatavotu jaunu e, priekšlikumu, kādā veidā šo sistēmu pārskatīt, un kā jau iepriekš tika uzdots arī jautājums, kādā veidā e, šo sistēmu iekļaut arī Eiropas Savienības uh, teiksim, nu, kopējā ietvarā, jo pašreiz tas lielā mērā darbojās kā tāds ad hoc eh, starpvaldību ietvars. Tad eh, runājot par eh, manu pieredzi, es gribētu uzsvērt, ka arī kā ministru prezidents es biju šo politiku saņem, saņemošajā, nevis diktējošajā pusē, ja vēlties, bet jebkurā gadījumā mēs zinām, ka Eh, Latvijas šīs krīzes pārvarēšanas eh, stratēģija sastāvēja no trim būtiskām daļām. Pirmā, protams, bija eh, finansiālā stabilizācija, bet otrā bija ekonomikas stimuls, pamatā tad pātrinot mums pieejamo Eiropas saimnības fondu apguvi, Uh, ieviešot eksporta kredīta garantijas sistēmu, samazinot administratīvo slogu maziem vidējiem uzņēmumiem un tā tālāk. Bet trešais, lai mīkstinātu krīzes sociālās sekas, mēs speciāli ieviesām papildus sociālās drošības tīklu tieši vērstu uz sociāli mazāk aizsargāto grupu uh, aizsardzību. Paldies! Thank you. Paldies. Nākamais uh, Stefāns Vulfs no FDD, lūdzu. Dabrauska kungs, paldies, ka ieradāties šodien. Es gatavoju atšķirīgu jautājumu, kamēr dzirdēju uh, vienu teikumu, kas saist jūs ar Vestagers kundzu Moskavicī un Hila kungu. Un jūs teicāt, ka eiro ir bijis veiksmīgs, pārvarējis krīzes un ir tagad spēcīgāk. Esmu vīlies, ka šajā tāpā ir cilvēki, kas neatzīst, ka eiro glābšanai tika uh, upurētas miljoniem cilvēku darba vietas un ietaupījumu, un itāļu kolēģiem uh, viņu valstī ir 44% bezdarbs. Eiro glābšanas jautājums nav Eiropas glābšanas jautājums. Lai glābtu eiro, ir daudz lielāka integrācija vajadzīga, kopīga banku politika, un ir arī turpmāk jābūt gribai uh, veikt fiskālos transfers no bagātākajām uz nabadīgākajām valstīm. Būs nākotnē nodokļi, kas ies patiešo uz Eiropas komisiju. Vai jūs nesaprotat, ka tādējādi šo te eiro glābšanu mēs liekam priekšplānā un daudzas valstis zaudēs savas demokrātiskās vērtības nepieņemamā veidā? Well, uh, uh... Uh... Nu jā. Volfkungs, jāatzīmē vispirms, ka es patiesībā eh, nepiekrītu jūsu analīzei un eh, tai eh, lomai, ko jūs eiro piedēvējāt Eiropas ekonomikā. Mēs zinām, ka dažādas valstis izvēlējās atšķirīgas pieejas, dažas valstis palika ārpus eirozonas, bet vēlreiz varu atsaukties uz savas valsts pieredzi. 2008. un 2009. gadā mēs piedzīvojām ļoti dziļu finanšu un ekonomikas krīzi bez eiro un virkne citu valstu, kas arī nebija eirozonā, piedzīvoja tādu pašu krīzi. Tātad eiro nav galvenā problēma, eiro nav tas, kas būtu šeit jāvaino šajā krīzē. Uh, Saskaroties ar finanšu un ekonomikas krīzi globālā mērogā, es eh, uzskatu, ka eiro to neradīja globālā mērogā, tad šīs valstis, kuras uh, eh, izjūta uh, eh, šo ekonomikas nelīdzsvaru, tās tad saskārās ar šo krīzi Un tagad ir radīts ietvars, kā palīdzēt šīm valstīm. Tas nav perfekts, tas nav nevainojams, neviens to neapgalvo, bet vismaz ir kaut kāds veids, kā cīnīties pret problēmām, kā palīdzēt valstīm, kas ir nonākušas grūtībās, un mums ir jādomā par to, kā uzlabot šo ietvaru, kā nodrošināt to, ka tajā tiek ņemti vērā ne tikai fiskālie un finanšu aspekti, bet arī sociālā dimensija Un es uzskatu, ka uh, daudzus no izaicinājumiem mēs varam risināt tikai kopīgi. Paldies! Nākamais Sotiritus uh, Zarianopolos, lūdzu. Κύριε Ντομπρόφσκι, σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο. Ντομπρόφσκα kungs, par uh, sociālo dialogu runājot. Eiropas Savienība aizvien un aizvien pasītro, ka stabilitātes un izaugsmes pak akts būs spēkā, un tas bez izmaiņām, neskatoties uz to, vai vēl uh, tas tiks pastiprināts vai uh, paplašināts aptvērums. Bet tas nozīmē, ka sociālā spriedze augs. Jau runā par to, ka uh, uh ar Monti priekšlikumu tiek ierobežotas uh, tiesības streikot un konstatējam, ka Trojka izvirs Grieķijā prasības. Uh, virzītas uz to, ka mm, tiesības streikot tiks samazinātas. Sociālais dialogs, kas vienmēr mm, noved pie tā, ka darbinieku tiesības tiek mm, samazinātas, kam tad tas vēl ir par labi, ja šo nepopulāro politiku turpina? Uh, jā, tātad attiecīgi. Uh, well, regard... Atbilde runājot par stabilitātes un izaugsmes eh, paktu, ir eh, skaidra apņemšanās no jaunās komisijas puses vislabākajā veidā izmantot fleksibilitāti esošajā stabilitātes un izaugsmes paktā. esmu to iecerējis pilnīgi skaidri, un pastāv iespējas stabilitātei gan uh, novēršanas un korektīvajā pusē, gan ar ex ante un ex post pasākumiem, un mums ir galvenokārt jāievieš šie stabilitā, e, elastības pasākumi. Runājot par tiesībām uz streiku, tiesībām uz strādnieku akcijām. Neviens šīs tiesības negrasās apstrīdēt, un ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir neatņemama sastāvdaļa no Eiropas sociālā modeļa, un tādā veidā tas arī paliks. Paldies! Thank you. Paldies! Nākošais runātājs Krišāns Kariņš no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētājs Stobrovska kungs. Šī gada janvārī Latvija pievienojās Eirozonai un ir gaidāms, ka pēc pāris mēnešiem arī Lietuva pievienosies Eirozonā. Tajā pašā laikā mēs ļoti daudz dzirdam, ka līdz ar Lietuvas pievienošanos Eirozonai vajadzētu tuvākos gados apturēt jebkuru paplašināšanos. Man jums šajā sakarā ir divi jautājumi. Pirmais ir, kā jūs vērtējat Latvijas pievienošanos un gaidamo Lietuvas pievienošanos Eirozonai? Un otrais, vai jūsuprāt, Eirozonai vajadzētu apturēt vai nevajadzētu apturēt savu paplašināšanos un kāpēc? Jā, Karinkungs, par šo jautājumu. Tātad attiecībā uz Lietuvas pievienošanos un arī kopumā šo vērtējumu, nu, tā analīze zināmā mērā ir līdzīga gan attiecībā uz Latvijas pievienošanos, gan uz uh, Lietuvas. Uh, es uzskatu, ka uh, Eiropas Savienības valstīm ar mazām atvērtām ekonomikām un ar valūtām, kuru kurs ir piesaistīts eiro, tā kā tas bija Latvijas lats, tā kā tas bija Lietuvas lits, protams, ir Uh, vērts pievienoties Eirozonai, kas nodrošina lielāku valūtas stabilitāti, jo mūsu nacionālās valūtas varēja būt tikai labākajā gadījumā tik stabils kā eiro, bet mēs zinām, kas notiek tad, kad nav labākais gadījums. Tas samazina valūtas konvertācijas izmaksas, tas uh, palielina uh, pie, mūsu valstu pievilcību investoru acīs. Uh, Uh, līdz ar to tas samazina procentu likmju izmaksas, tad tam ir vesela virkne uh, uh, priekšrocība, un Latvija redzam šīs priekšrocības jau ir izbaudījusi. Un es gribētu teikt arī šajā ģeopolitiskajā kontekstā, kas, kad mēs redzam Krievijas agresiju Ukrainā, agresīvu retoriku pret citām kaimiņu valstīm, es uzskatu, ka arī ģeopolitiski ciešāka integrācija Eiropas Savienībā ir mūsu valstu interesēs. Eh, tad attiecībā uz tālāko eh, Eirozonas eh, paplašināšanos, kā jau es minēju, Eirozonai jāpaliek atvērtai, Eirozonai jāturpina paplašināties, bet ir taisnība, ka pašreiz bez Lietuvas un Dānijas, kur ir optaus, neviena cita valsts nav valūtas kursa mehānismā divi, kas ir tāda kā Eirozonas uzgaidāmā telpa, Un tas nozīmē, ka tuvākajos gados neviena valsts uh, Eirozonai pievienoties uh, nevarēs tieši šī iemesla dēļ, bet uh, no Eirozonas puses mums ir jābūt atvērtiem, tad ja valstis ir gatavas pievienoties valūtas kursa mehānismam uh, divi, uh, valstīm ir jāvirzās uz priekšu un mums ir jābūt gataviem uh, šīs valsts potenciāli uzņemt Eirozonā. Paldies! Thank you. Next speaker is Renato. Paldies. Uh, Renato Soru no sociāldemokrātiem nākamais runātais, lūdzu. Eh, grazie. Signor commissario designato, lo... Paldies. Komisāra kandidāta kungs, es uzklausīju jūs sacīto par to, kā Eirozonā ir nepieciešama ekonomikas un monetārās politikas un sociālās politikas konverģence. Mēs nevaram uh, iedomāties nākotni bez šādas konverģences. Tāpat arī citi runātāji pieminēja to, kas notika jūsu valstī. jūs neko neteicāt par nabadzības problēmām jūsu valstī, par smagām materiālām problēmām. Jūs nepieminējāt eh, pieaug, bezdarba, kas pieauga ārkārtīgi strauji. Un arī nesen kolēģim Saimaram jūs pieļāvāt, ka ir pieļautas kļūdas. Vai jūs varētu pastāstīt sīkām par šīm um, kļūdām un kādas jūs neatkārtosiet savā jaunajā amatā? Vai jūs varētu to precizēt? Uh, jā, tad, kas attiecas uz šo jautājumu par uh, Latvijas uh, pieredzi uh, un uh, par tām problēmām. Te es gribētu uzsvērt, ka es uh, pārņēmu valsts vadību brīdī, kad Latvija jau gāja cauri dziļai finanšu un ekonomiskajai krīzei, kad šis krīzes dziļums jau bija pilnībā zināms, eh, kad Latvijā jau bija starptautiskā aizdevuma programmā, un līdz ar to eh, faktiski pārņemot eh, tajā laikā valdības vadību no opozīcijas, mūsu uzdevums bija lielā mērā atrisināt tās valsts problēmas, Eh, kuras, diemžēl, bija radījušas eh, iepriekšējās eh, valdības. Un, kā jau es minēju savos ievadvārdos, galvenais uzdevums bija pēc iespējas ātrāk atjaunot ekonomisko izaugsmi un jaunu darbu vietu radīšanu. Un tas uh, lielā mērā arī ir uh, izdarīts. Un, protams, tad, kad valsts iet tik dziļai krīzē, kad 2009. gadā mums bija 14% recesija, Eh, tad, protams, eh, iziet no šādas krīzes bez jebkādām sekām nav iespējams. Līdz ar to jautājums tajā brīdī, kā no šīs krīzes iziet maksimāli ātri, lai šīs problēmas ļoti ilgi neturpinātos. Un es jau šos trīs aspektus pieminēju, bet runāju konkrēti par sociālo aspektu. Eh, ne jau vēl neraugoties uz visiem taupības pasākumiem, ko mēs veicām, mēs vienlaicīgi ieviesām arī uh, sociālās drošības tīklu, papildus sociālās drošības tīklu tieši, lai risinātu tās sociālās problēmas valstī, kas neapšābām krīzes rezultātā bija uh, radušās. Uh, kā galvenais pasākums ļoti liela pagaidu darba programma, bet tāpat arī uzlabota medikamentu un veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību trūcīgajiem iedzīvotājiem, eh, vesela virkne mērķētu pabalstu paaugstināšanu vai šo pabalstu labāka mērķēšana tieši uz trūcīgajiem iedzīvotājiem un veselu vilkni citu pasākumu, ko mēs īstenojam. Paldies! Thank you. Ne Paldies. Nākamais eh, bērns Lūke no EKR grupas. Herr Dombrovski, Sie haben. Dombrovska kungs, eh, jūs teicāt, eiro ir eh, veiksmes stāsts un tas nav vainojams pie bezdarba eirozonā. Uh, Pirms eh, dažām nedēļām notika eh, ekonomiskas zinātņu Nobel prēmija laureāta tikšanās Lindau pilsētā. Kristofers Sims, Džems eh, Mārlis un Pīters Taimans teica, ka eirozona nevarēs atgūties, ja eiro turpinās pastāvēt. Jūs visdrīzāk teiksiet, ka jūs zinat labāk un varbūt ka Nobel uh, prēmijas laureātu kompetenci nevajag pārāk augstu novērtēt, bet kas, ja viņiem taisnība, tāda varētu būt tā, ka uh, kāda valsts pēc ilgas stagnācijas un bezdarba laika a, grib izstāties no eirozonas, vai jūs kā komisārs a, iestāsieties par to, lai līgumu mainītu tā, ka tas a, legāli ir iespējams, ka kāda valsts izstājas, ja pati to vēlas, un ja jūsu atbilde būs nē, un jūs neiestāsieties par to, tad ar kādu tu, teiksim, argumentāciju valsts, kas vēlas izstāties no Eirozonas, jūs kavēsiet to darīt. Paldies! Uh, uh, okay. First, uh... Labi, pirmkārt par uh, eiro un tendenci vainot eiro, vienoto valūtu, par visu, sākot ar finanšu ekonomikas krīzi. Es uz šo jautājumu esmu jau vairāk kā atbildējis. Labi, tad pāriesim pie otrās daļas pie līgumiem. Mēs zinām, ka tad, kad uh, tika apspriests Lisabonas līgums, tad bija līdzīgas debats attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstu tiesībām izstāties no Eiropas Savienības, kas arī iepriekš nebija paredzēta kā iespēja. Un gala beigās uh, šīs tiesības tagad ir paredzētas līgumā. Un jums ir taisnība, šobrīd nav paredzētas tiesības uh, Eirozonas dalībvalstīm atstāt Eirozonu, um, ja tās neizvēlas šo izstāšanos no Eiropas Savienības metodi. Komisijas mērķis, protams, nav nākt lajā ar šādiem politikas priekšlikumiem, bet ja tiktu veiktas izmaiņas līgumos un ja būtu pieprasījumi no dalību valstīm šāds noteikums ieviest, tad uh, Tas ir kaut kas tāds, ko Eiropas Savienības dalībvalstis var uh, apspriest, jo tās būs dalībvalstis, kas ratificēs jauno līgumu. Un, ja tās vēlas, tās var ieviest šādu mehānismu, un ja būs kādas dalībvalsts prasība par šādu mehānismu, tad es domāju, kā Eiropas komisija sniegs vajadzīgo tehnisko atbalstu, bet tas noteikti nav komisijas politikas mērķis. Bet vai jūs personīgi to atbalstāt? Uh, Kā jau es eh, teicu jums, ja kāda Eiropas Savienības dalībvalsts eh, aicinās iet šajā virzienā, tad eh, komisija būs gatava sniegt tehnisko atbalstu. Case, nu, katrā gadījumā līguma pārmaiņām, izmaiņām ir vajadzīga vienbalsība padomē. Nākamais runātājs Nils Torvalds no Aldes. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, un sveicu jūs šeit, Dombrauska kungs, šajā jautrajā kompānijā. Savos ievadvārdos jūs uzsvērāt to, cik svarīgas ir struktūrālās reformas. Uh, Latvijas gadījumā jūs to minējāt, uh, stabilitātes un izaugsmas paktu, sešpaku, divpaku jūs minējāt, bet vienā atbildē jūs runājāt uh, par to, ka ir nepieciešams pārskatīt un salāgot šos instrumentus. Jūs lietojat vārdu streamline. Eh, tas var būt labā vai sliktā virzienā. Tātad, eh, ja jūs lietojat vārdu streamline, saskaņot, tad, eh, tad neko, tas neko daudz neizsaka. Vai jūs varētu plašāk izteikties par šo aspektu, proti kādā veidā jūs tos saskaņosiet vai salāgosiet? Paldies! Par šo jautājumu Mēs zinām, ka Eiropas komisijai likumdošanā ir noteikts pienākums sniegt sešpakas un divpakas pārskatu līdz decembra vidum šajā gadā, ja nemaldos. Tas nozīmē, ka šis process jau notiek, šis pārskats tiek gatavots, un uh, izskatās, ka tas drīzāk būs tāds uh, līdzšinējo noteikumu izvērtējums, tātad izvērtējot sešpakas un divpakas līdzšinējo darbību. Un pēc šī pārskata tad varēs, uh, balstoties uz to, domāt par iespējamām politikas uh, pārmaiņu idejām un priekšlikumiem. Tad pēc šī pirmā pārskata tad varētu to izanalizēt šo situāciju un nākt klajā ar priekšlikumiem. Par šo vārdu streamline, saskaņošanu, salāgošanu Ko es ar to domāju? Tagad mums ir virkne procedūru un makroekonomiskās pārvaldības sistēma ir ļoti sarežģīta un grūti izskaidrojama uh, dalību valstīm, kur nu vēl pilsoņiem. Mums ir stabilitātes un izaugsmas pakts, uh, Tur ir gan korektīvie pasākumi, gan profilaktiskie pasākumi. Mums ir Eiropas ekonomikas uh, koordinācijas pusgads. Tur ir Eh, makroekonomiskā nelīdzsvar procedūra, arī korektīvie un profilaktiskie pasākumi. Mums ir pārmērīga deficīta procedūra stabilitātes un izaugsmas pakta ietvaros, un tā ir uh, mainīta, lai ņemt vērā ne tikai pārmērīgu deficītu, bet arī parādus dalību valstīs. Un dalību valstīm ir virkne ziņošanas prasību šo visu uzraudzības mehānismu ietvaros. Un varbūt mums vajadzētu to skatīt kā vienotu sistēmu, un tad uh, dažādus elementus varētu apkopot, uh, savienot, lai dalību valstīm nebūtu uh, katram jāziņo par vienām un tā pašām lietām, lai novērstu arī tādu sajukumu vai mūsumu šo dažādo procedūru ietvaros. Paldies! Patriks Lehairiks, Noguja, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Visi atzina, ka Lisabonas stratēģija bija e, neveiksme, Eiropa 2020 nav samazinājusi bezdarbu, ne arī veicinājusi izaugsmi. Tāpat arī mēs neesam redzējuši 2012. gada atveseļošanās plāna rezultātus. Vai nevajadzētu izdarīt secinājumus un radikāli mainīt politiku, atsakoties no stingrās taupības un uh, veidot jaunu krīzes izkļūšanas eh, plānu, balstoties uz sociāliem, eh, humāniem un vides pasākumiem. Tālāk, vai eiro nevajadzētu izmantot par sadarbības rīku, lai varētu veicināt eh, investīcijas un nodarbinātību? Uh, well, uh, so as regards Runājot par Lisabonas stratēģiju un Eiropu 2020, mēs zinām, ka šobrīd mēs gatavojam Eiropas 2020 pārskatīšanu, jo tād, kad šis plāns tika sagatavots, un tas bija pirms Eirozonas krīzes, un skaidrs, ka šajā Eiropas 2020 pārskatīšanā mums ir jāņem vērā secinājumi, kas ir izdarīti no šīs krīzes, jāmeklē labāks līdzsvars starp ekonomikas, finanšu un sociāli, uh, sociālajiem un nodarbinātības politikām. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tas mums būtu jādara Eiropas 2020 pārskatīšanas procesā. Tālāk jūs pieminējāt vidas pasākumus. Ja jūs ieskatīsieties Eiropas 2020 programmā, tad tieši par vidas mērķiem, manuprāt, mēs esam vistuvāk iecerētajam. Bet mums ir arī E, jādomā par to arī pēc Eiropas 2020. Un ja mēs runājam par vidas mērķiem, tad pārējie ir samērā uh, rekomendējoši mērķi, savukārt mērķi 20, 20, 20 emisiju sam samazinājuma mērķi ir, samērā, ir juridiski saistoši dalībvalstīm, un dalībvalsts strādā to ieviešanai attiecībā uz eirozonas funkciju kā investīciju instrumentu. Es vēlreiz gribu atsaukties uz 300 miljārdu investīciju paketu turpmākajos trīs gados. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs esam Eh, uzklausīšanas pašā vidū, un tagad es došu vārdu kolēģei Ulskogai no Empul komitejas. Paldies, es dodu vārdu Monikai Vārnai no Zaļo partijas. Paldies, priekšstātais kundze, komisāra eh, kandidāta kungs. Uzdošu jautājumu par demokrātisko leģitimitāti Eiropas semestrim un par starpinstitūciju eh, nolīgumu. Uh, Eiropas parlamentam pat laba nav leģislatīvas varas Eiropas semestra pārskatīšanā. Eiropas parlamenta atzinumu un pašiniciatīvas ziņojumus, tos Eiropas padomi, nu, teiksim tā, nepārāk ievēro. Vai jūs iestāsieties par to, lai starpinstitūcija nolīgums tiks priekš piedāvāts, lai Eiropas parlaments varētu uh, Eh, gada izaugsmes eh, dokumentus pieņemt un arī vadlīnijas noteikt? Otrs jautājums - pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana Eiropas semestrī. Komisija solīja vadlīnijas, kā pilsonisko sabiedrību var labāk iesaistīt Eiropas semestra darbā. Komisijas priekšsēdētājs Junkars arī piedāvāja, ka tas eh, tiks intensīvi skatīts Kad šīs uh, vadlīnijas uh, tiks uh, piedāvātas un kādus konkrētus pasākums jūs piedāvāsiet, it īpaši ekonomikas un politiskajās stratēģijās? Follow, uh... Paldies par šiem jautājumiem par iestāžu nolīgumu. Pirmkārt, man šķiet, ka mums vajadzētu koncentrēties uz būtību proti raudzīties, eh, kas mums saturiski ir jāizdara, lai uzlabotu dialogu starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, arī citu institūciju un nacionālo parlamentu starpā, lai uzlabotu sadarbību. Un tiešām vajadzētu koncentrēties uz saturiskiem jautājumiem, ko tad mēs vēlamies sasniegt, un tā kā es pats esmu Eiropas parlamenta deputāts, es esmu gatavs šajā procesā aktīvi iesaistīties un strādāt kopā, lai panāktu patiesus rezultātus un uh, saturiskas konsultācijas un sadarbību, kas ietekmētu arī uh, lēmumu pieņemšanu par uh, ietvaru nolīgumu, vai mums uh, to varētu, vajadzētu darīt uh, pastāvošā ietvaru nolīguma kontekstā starp Eiropas parlamentu un komisiju, vai vajadzētu radīt atsevišķu vienošanos attiecībā uz Eiropas semestri. Tas mums ir jāapspriež tad, kad būsim vienojušies par saturiskajiem jautājumiem, par to, kā mēs vēlamies nodrošināt uh, Eiropas Savienības eh, semestra, Eiropas semestra lēmuma pieņemšanas procesa iesaisti ar citām institūcijām. Par sociāliem partneriem es jau dažas idejas minēju, un eh, tās noteikti būs jāizstrādā tālāk kopā ar sociālajiem partneriem, bet es šeit eh, redzu iespēju iesaistīt sociālos partnerus Eiropas līmenī, uh, Uh, gatavojot uh, ikgadējo izaugsmas aptauju un arī padziļināto uh, pārskatu un gatavojot ieteikums dalību valstīm komisijā. Paldies! Marko Zanī no FDD. Komisāri, varētu tornāt un. Paldies, priekšstādātāji kungs. Pavisam īsi uzdošu jautājumu par tematu, par kuru jau o, Lukas kungs runāja. nav tādas iespējas izstāties no eirozonas, um, tādēļ divi jautājumi. Iestāšanās eirozonā, dažādā likumdošana, kāda ir starp dalību valstīm, piemēram, Dānija, Lielbritānija, tām ir iespēja neiestāties, un tajā pašā laikā citām valstīm, kas uh, izpilda un uh, kuriem jāizpilda konverģents kritērija, uh, tām jāiestājas. Tas, ko jūs teicāt par uh, likumdošanu, par izstāšanās iespējām, padomes kompetence, šajā zomā ir skaidra. 25. maijā ļoti daudz pilsoņu skaidri savu uh, viedokli parādīja uh, un vēl par referendumu par eiro, vai jūs ignorēsiet šo pilsoņu viedokli, vai arī jūs vērosiet spiedienu uz padomu, lai šādu jaunu likumdošanu izstrādātu. Un uh, vēl desmit prioritātes, ko nosauca Junkara kungs, vai tas uh, ir tā, ka viena prioritāte ir spēkā visiem? As regards. Um... Atbilde. Attiecībā uz dažādiem nosacījumiem, dažādām dalībvalstīm. Mēs zinām, ka Apvienotai karalistei un Dānijai ir optauts. Tas um, tika izveidots um, tād, kad eirozona tika uh, radīta, bet valstīm, kas pievienojās sākot ar 2004. gadu, nekāda optauti nav paredzēta. Attiecīgi tas ir pienākums jaunajām dalībvalstīm pievienoties Eirozonai pēc tam, kad kritēriji ir izpildīti. Taču mēs zinām, ka atšķirīgajām, atšķirīgām dalībvalstīm ir atšķirīgi pie šiem jautājumam, citas ir pievienojušās, citas ir ar eh, mainīgu eh, mājiņas kursu, nepievienojas eh, šīm mājiņas kursam un mums ir jāizveido instruments, kas varētu tikt izmantots viņa ekonomikās. Un, ja valstis to izmanto, tad nozīmētu to viņa politikas izmaiņu, kas attiec uz līgumu grozīšanu un iespēju Eirozonas valstīm izstāties no Eirozonas, kā jau es sacīju, to, tas ir pirmkārt jāapspriež dalībvalstīm un jāpieprasa līguma grozījuma ietvaros, līdzīgi kā tas ir ar Lisabonas līgumu un iespēju izstāties no Eiropas Savienības. Taču šis nebūtu aktīvs Eiropas komisijas atbalstāms darba virziens vai pat veicināms darba virziens. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Markus Ferbers no Tautas partijas. Paldies! Divi īsi jautājumi. Pirmais. Uh Eiropas semestra īstenošana, kāda ir jūsu priekšlikuma un idejas, kā saistošos valstu ieteikums var labāk izstrādāt un kāpnāt, un otrkārt jūs būsiet atbildīgs arī par uh, maziem vidējiem uzņēmumiem, kādu. Uh, plānus jūs īstenosiet, lai uh, veicinātu mazo vidēju uzņēmumu darbību un uh, veicinātu uh, viņu attīstību? Paldies! Paldies, Ferberkungs, par uzdoto jautājumu. Pirmkārt, par valstīm specifiskām rekomendācijām. Jāņem vērā, ka valstīm specifisku rekomendāciju ieviešana nav, nenorit tik augstā līmenī, kā varētu cerēt. Eh, aplēses liecina, ka tas not ir par 10 līdz 40 procentiem. Uh, E, citi uzskata, ka tas sasniedz 80%, tomēr jānorāda, ka nekādas sankcijas nav piemērojams šo rekomendāciju neieviešanas sakarā. Un tāpēc vajadzētu stiprināt to, kā šīs valstīm specifiskās rekomendācijas tiek padziļināti diskutētas starp dalībvalstīm un sociālajiem partneriem. Uh, Tāpat arī tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības eh, finansējuma operatīvās programmas, nodrošināt to, lai Eiropas finansējums tiktu piemērots saskaņā ar valstīm specifiskām rekomendācijām. Mēs zinām, ir arī, ka ir arī makro nosacījumi eh, finansējumam, kas var tikt izmantoti šo rekomendāciju sakarā. Eiropas komisija pēc pirmās kārtas otrajā var izteikties specifiskāk un konkrētāk attiecībā uz šīm eh, rekomendācijām, kā arī norādīt konkrētus mērķus. Un Tāpat e, pastāv arī pārliecīgi deficīta procedūras e, un makroekonomiskā līdzsvara trūkuma procedūras, kuras var izpiemērot tad, ja netiek šie, re, šīs rekomendācijas e, ieviestas. Paldies. Nākošais runātājs Fernandes no sociāldemokrātu grupas. Paldies priekšstādētājiem Dombrovska kungs, mēs visi apzināmies, ka dažādās eiro valstīs var eh, tiek eh, piemērotas atšķirīgas freerider kustības vienās tajās vai citās dalībvalstīs. valstīs un atsevišķās dalībvalstīs maksājuma deficīts ir sasniedzis ārkārtīgi augstu līmeni, kas daļēji izriet no piedarības Eirozonas valstī. Pastāv dažādi ārējie efekti, kas eh, palielina līdzsvaru trūkumu, izriet no tekošā rēķina superāvitu un no deficītiem, taču nav piešķirts vienāds svars pārpalikumiem un deficītiem, kas ir iecerēts darīt, lai mazinātu tekošā konta deficītu, vai ir iecerēti pasākumi nacionālās politikas līmenī, un vai ir kādi pasākumi attiecībā uz valstīm, kam ir konta pārpalikums Eiropas Savienībā, Eiropas semestri ietvaros? Well, uh, so, uh... Eh, Atbilde. Jautājums pamatā tā tad attiecas uz eh, bilancēm. Tekošā konta deficīts un tekošā konta pārpalikums. Kamēr eh, liels tekošā konta deficīts norāda problēmas valsts iekšēnē, konkurētspējas problēmas, eksporta problēmas. Tomēr tas ir viens no rādītājiem, kas var radīt bažas attiecīgās valsts sakarā. Es, protams, saprotu, ka deficīts vienā valstī nozīmē pārpalikumu citā valstī, jo kopīgais tirzniec, kopīgā tirzniecības bilance E, tai ir jābūt līdzsvarā. Un šajā sakarā ir skaidrs arī, un tas ir apspriests gan ekonomistu vidū, gan Eiropas centrālajā bankā, lai varētu stimulēt pieprasījumu pārpalikumu valstīs. Un tā ir viena no vienādojuma sastāvdaļām. Eirozonas attīstības kontekstā mums ir jāskatā abas puses, gan deficīta valstis, kā samazināt deficītu, un jāskatā arī pārpalikuma valstis, ko var darīt, lai stimulētu pieprasījumu pārpalikumu valstīs. Šie ir cieši saistīti jautājumi. Paldies! Nākošais runātājs Ulrike Trebēsijus no ECR grupas. Lūdzu! Uh. Šeit, Dombrovska kungs, šeit es esmu. Augsta godātais Dombrovska kungs, jūs esat bijušais Latvijas premjerministrs un uh, par jums runā, ka jūs jūsu valstī no, veicāt nozīmīgas struktūra reformas un šai sakarā gribu uzzināt, vai uh, koncepts par vienotu Eiropas eh, bezdarba uh, apdrošināšanu varētu atbalstīt un uh, vai uh, Eirozonā tādas problēmas kā ekonomikas, finanšu un darba eh, politika, kas nav bijusi veiksmīgi, ir uh, vienkārši pārnestas uz nākotni un uh, reformu trūkums uh, stiprina bezdarbu vai tādas valsts kā, piemēram, Vācija netiek uh, sodītas, jo tām ir, teiksim, tādas spēcīgas un elastīgas darba tirgus. Uh, situācijas, un Latvijā, piemēram, jau vairākas reformas ir īstenotas. Kā jūs veicināsiet struktūru reformu īstenošanu, kā jūs pāraudzīsiet šo procesu, un kādi transfer mehānismi tiks stiprināti Eiropā vai ieviesti nākotnē? Paldies! Jā, also, uh, Dank für diese... Paldies, paldies par šo jautājumu! Runājot par kopējo bezdarba apdrošināšanu, tā ir ideja, kas tiek diskutēta, un par to runā saistībā ar fiskālo eirozonas kapacitāti. Pat laban, jāsaka pavisam skaidri, uh, Nav skaidra vienošanās par šo jautājumu arī nepadomē, un katrā gadījumā, ja mēs vēlamies doties šai virzienā, tad mums ir nepieciešamas izmaiņas līgumos. Bez līguma izmaiņām tas nav iespējams. Un skaidrs tāpat ir arī tas, ka augstāks solidaritātes līmenis nozīmē arī vairāk kontrols un arī vairāk atbildības. Tātad abi šie uh, sektori ir cieši saistīti un pat laban. Tas nav tuvs nākotnes jautājums, nu, varbūt ar līguma izmaiņām. Mēs varam diskutēt par to, taču tas, ko jaunā komisija vēlas darīt, ir sekojošais. Proti nodrošināt to, ka. Mm, dažādās dalību valstīs uh, bezdarba uh, jautājumu risināšana, bezdarba apdrošināšana ir uh, vērsta uz tādām mērķi grupām, kas ir saskars ar problēmām, piemēram, jauni cilvēki, jauni bezdarbnoki. Mēs esam izteikuši iniciatīvas, un es domāju, ka šīs iniciatīvas ir jāturpina. Tāpat arī teikšu, ka uh, attiecībā uz uh, vecāku gadagājumu cilvēkiem, kas vēl nav sasnieguši pensionēšanās vecumu. Šeit mums jāstrādā ir mērtiecīgāk un mums jāstrādā ar dalību valstīm. Paldies! Thank you. Paldies! Uh, Jā, tu no Aldi grupas lūdzu. Uh, thank you. Paldies! Marijana Taisena savā uzklausīšanā piecas reizes atsaucās uz uh, sociālajiem indikātoriem Eiropas semestrī. Viņa runāja par to, ka a, tas ir kā nabaga radinieks. Žanklauds Junkers arī runājas par to, ka jāstiprina sociālā dimensija mūsu politikas lēmumos un jāvērtē ekonomikas politikas lēmumu sociālā ietekme. Uh, Ņemot vērā jūsu darba attiecības ar Taisens kundzi un Junker kundzi, kungu, kāda ir, kā, kāds ir jūsu viedoklis par sociālo indikātoru stiprināšanu Eiropas semestrī? Un dažas dalība valstis ir komentējušas, ka tās uh, varēs sasniegt uh, ekonomiskos mērķus noteiktajā termiņā, tad kāds ir jūsu viedoklis par to, kā to varētu, vajadzētu pārvaldīt? Paldies! Paldies! attiecībā uz sociālajiem indikatoriem. Eiropas eh, ekonomikas koordinācijas eh, pusgada ietvaros. Man jāsaka, ka es pilnībā piekrītu eh, Žanklaudu Junkera un arī Taisens kundzes viedoklim, ka šo indikātoru loma būtu jāstiprina. To es vairāk kārt jau esmu šeit atkārtojis, un uh, es eh, noteikti ļoti cieši sadarbošos gan ar Junkeru kungu, gan eh, Taisens kundzi, lai patiešām arī stiprinātu šo te sociālo dimensiju. Un lai nodrošinātu to, ka ekonomikas un fiskālā politika ciešāk tiek sasaistīta ar eh, sociālo un nodarbinātības politiku. Kas attiecas uz situāciju dažādās dalību valstīs, pamat idejai vajadzētu būt tādai, ka visām dalību valstīm būtu jābūt vienādai attieksmei. Un, piemēram, tad, kad tiek izmantota elastība stabilitātes un izaugsmas paktā, to vajadzētu darīt vienotā veidā, lai nodrošinātu to, ka Uh, visas dalībvalstis saskars ar vienu un to pašu attieksmi. Tāds ir pamatprincips, tas ir jādara caurskatāmi un jāraugās uz uh, nākotnes uh, attīstību dalībvalstīs un tad ir jāvērtē, vai tiek piemērot vai netiek piemērot elastība. Tagad Kostadinka Kūneve no Goja grupas lūdzu. Aksta godātais Dombrovska kungs. Jūs daudz vērības pievērsīsiet ekonomikas jautājumiem. Uzdošu jautājumu. Tajās valstīs, kurās tiek īstenotas programmas attiecībā uz fiskālo situācijas uzlabošanu, zinām, ka daudzas tiesības tiek ierobežotas, ieskaitot arī tiesības uz streiku. Vai jūs varat dot atbildi jā vai nē, vai piekrītat tam, ka šis spiediens tiek turpināts? Trojka Grieķijā vēlreiz prasīja ir uh, izvirzījis prasību, lai tā sauktā prasība lockout tiktu uh, atcelta. Ja jūs to arī tā uh, atbalsta, tad gribu zināt, kā jūs veicināsiet sociālo dialogu. Jūs būsiet arī par to atbildīgs. Jūs uh, nevarat runāt tikai par um, valstu uh, specifisko atbildību, bet es gribētu uh, dzirdēt no jums, ko jūs esat gatavs darīt. Eiropas Savienībai piekrīt augsta politiskā prioritāte, proti nabadzības samazināšana līdz 2020. gadam. Jūs, kā komisārs, būsiet atbildīgs par sociālajām lietām un arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar eiro un sociālajām lietām. Daudzi pilsoņi un arī deputāti jūs uh, atbalstīs, un uh, mēs esam vienot šajā vēlmē uh, apkarot nabadzību. Taču valdības dažkārt rīkojas apkarojot nabadzību tāpat, kā rīkojušās samaznot valstu parādus. Lūdzu, jums vārds Dambrauska kungs. Paldies par šo jautājumu. Pirmkārt, Vēlreiz attiecībā uz programmas valstīm. Pirmais solis, kas mums būtu jāspērs, eh, ir, eh, ir jānodrošina, lai trojkas priekšlikumi tiktu izskatīti ne tikai attiecībā uz to ietekmi uz ekonomiku un fiskāliem jautājumiem, bet arī attiecībā uz sociālo ietekmi. Un tas ir kaut kas, ko Eiropas komisija, jaunā komisija ir eh, gatava darīt, eh, ir gatava piedāvāt konkrētus mehānismus, kā to nodrošināt. Jūs minējāt eh, dažas konkrētas prasības, ko Trojka ir izteikusi Grieķijai, un par to es konkrēti nevaru komentēt šobrīd, bet skaidrs ir tas, ka es būtu to gatavs apspriest uh, uh, divpusēji detalizētāk, tad, kad iepazīšos ar trojkas prasībām dažādās dalībvalstīs. Un kā vicepriekšsādātājs, kas atbildīgs par eiro un sociālo dialogu, protams, esmu gatavs ļoti cieši sadarboties ar dalībvalstīm, ar trojkas iestādēm, lai uh, Uh, stiprināt komisijas prioritātes, proti šo sociālās ietekmes novērtējumu labāk ņemšanu vērā um, lēmu pieņemšanā. Paldies tagad Basekhauts no zaļajiem. Lūdzu jums vārds. Paldies un paldies jums, Dombrovska kungs, par jūsu atbildēm, ko sniedzāt līdz šim. Bet dažkārt jūs sakāt, ka ir grūti nonākt pie kopīgas pozīcijas kolēģijā, bet uh, Tagad mēs gribētu uzklausīt jūsu pozīciju. Man ir divi jautājumi, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par tiem. Pirmkārt, sociālo indikātoru uh, būtiskums, jūs tos minējāt, paldies par to, bet svarīgi, protams, ir, vai jūs esat gatavs uh, ierosināt korekcijas pasākumus, tad, ja dalībvalsts neizpild šos indikātors, piemēram, ja ir pārmērība nevienlīdzība dalībvalstī, vai jūs prasīsiet korektīvus pasākumus? Uh, Otrakārt par eiro. Manuprāt, eh, jūs, godīgi sakot, diezgan vispārīgi izteicāties. Jūs eh, it kā runājāt par eirozonas atstāšanas iespējām. Mēs gribētu dzirdēt jūsu personīgo viedokli. Vai jūs esat gatavs aizsargāt eiro un saglabāt eirozonu un noturēt eh, to tajā sastāvā, kādā tā ir? So, uh... Labi, paldies par šiem jautājumiem, kas attiecas uz. Uh, pirmo jautājumu par to, cik sociālai indikātori ir būtiski. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Marijana Taisena šeit uh, savā uzklausīšanā parlamentā, proti, ka sociālajiem indikātoriem ir pilnībā jātiek ņemtiem vērā lēmumu pieņemšanā, runājot par uh, specifiskiem valstu ieteikumiem. Es viņai pilnīgi šeit piekrītu. Uh, un esmu gatavs atbalstīt viņas iniciatīvas šajā virzienā. Tad par eh, to, vai es varētu ierosināt sankcijas. Mēs zinām, ka eh, valstu ieteikumos nav paredzēta sankciju ierosināšana. Es uz šo jautājumu jau atbildēju. Tātad šajā gadījumā Ja būtu pārmērīgs nelīdzsvars, tad var izmantot nelīdzsvara procedūru, un tur arī sociālajiem aspektiem būtu labāk jātiek ņemtiem vērā. Tad par eiro. Man šķiet, ka es ļoti skaidri izteicos, ka tas ir kaut kas, ko komisija neiedrošinās šādu veidu debatas. Ja jūs jautājat manu personīgo viedokli, es esmu pilnīgs eiro aizstāvs un es ļoti aktīvi aizstāvēju eiro Latvijā, kad e, bija eirozonas krīze. Es aizstāvēju Latvijas iestāšanos eirozonā un visu laiku skaidroju, kāpēc. Uh, Latvijai ir vērts iestāties eirozonā, kāpēc eiro ir stabila valūta, kāpēc eirozonai ir laba nākotne, kāpēc ir e, vērts pievienoties eirozonai, pat ja ir krīze. Un es aizstāvēju šīs idejas, e, e, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm vajag stāties eirozonā, es to ļoti skaidri aizstāvēju. Laura Agija. Nākošais runātājs Laura Agija no FDD grupas. Paldies, priekšstādājs kundze, komisāra kandidāta amatkungs. Šeit es esmu nedaudz palaba. Mēs runājam par sociālo dialogu. Jūsu pozīcija man ir kļuvusi skaidrāka. Jūs zinat, ka sociālajam dialogam jāietver sociālie partneri. Piemērs no Itālijas Es pārstāvu Itāliju, Umbriju. Umbrijā eksistē uh, uzņēmums vairāk nekā 130 uh, gadus. Uh, tā īpašnieks ir Otis. 500 darbiniekus ir plānots atlaists. Tas nozīmē, ka Ļoti daudz cilvēki zaudē eh, gan garantijas, eh, viņi zaudē darbu. Mēs runājam par sociālo dialogu. Vai eh, jūs varētu būt tiešām tāds paties sarunu partners šādās sarežģītās situācijās, kuras aprakstīju, vai arī būs tā, ka abas realitātes, Brisele un reģioni, būs tālu viena no otras? Kā izskatīsies konkrēts sociālais dialogs? Uh, well, uh, this... Paldies par jautājumu. Par sociālo dialogu. Es zinu, ka sociālais dialogs norit dažādos līmeņos, taiskaitā Eiropas Savienības līmenī un valstu līmenī. Kas attiec uz Eiropas Savienības līmeni, ir tendence stiprināt sociālo dialogu starp Eiropas Savienības institūcijiem un sociālajiem partneriem, kā arī starp sociālajiem partneriem. Nosaukšu piemēru pēdējo piecu gadu laikā Eiropas sociālajie partneri nav nākuši klajā ar autonomu priekšlikumu Eiropas Savienības līmenī. Ir vairāk priekšlikumi nozaru līmeņos, bet nav neviena Eiropas Savienības līmenī. Tā tad šeit ir iespēja tik tiešām stiprināt sociālo dialogu starp sociālajiem partneriem. Un es gribētu šo procesu veicināt. Tālāk, nacionālajā līmenī. Nacionālais sociālais dialogs pirmkārt ir attiecīgās dalībvalsts līmenis un sociālo partneru līmenis ko mēs Eiropas Savienībā varam darīt, ir piesaistīt nacionālos sociālos partnerus jomās, kas attiec uz viņu kompetencēm. Ja mēs runājam par konkrētu uzņēmumu un konkrētu valsti, tad Tas ir jautājums pirmkārt nacionālajiem sociālajiem partneriem un nacionālajiem valdībām. No Eiropas Savienības puses pirmkārt ir jānodrošina ietvers, lai varētu veicināt sociālo dialogu, darba vietu veidošanu, ekonomisko izaugsmi. Paldies! Paldies nākošais runātājs Jārons Lenners no Tautas partijas. Paldies priekšsēdētājs! Dombrovska kungs, jūs esat ļoti veiksmīgs Latvijas eh, bijušais premjers, kas izvedāt valsts no krīzes, ievedāt eirozonā. Atsevišķi deputāti uzskata, ka jūs nesat labi pastrādājis, tomēr es domāju, ka vajadzētu sekot jūs, piemēram. Main... Mans jautājums ir sekojošs. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ekonomikas monetārai savienībai ir rēģēt uz asimetriskiem triecieniem Eirozonas dalībvalstīm, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokļus par to. Esošā komisija ir koncentrējusies tikai uz bezdarba eh, pabalstu iekļaušanu. Ko jūs domājat par sociālo schēmu? Uh, uh, Paldies par uzdoto jautājumu. Mēs zinām, ka asimetrisko triecienu jautājums, fiskālās kapacitātes un transfer savienība ir ļoti strīdīgs jautājums un viedokļi dalās šajā ziņā. Tomēr ir vairākas iniciatīvas, kas varētu tikt īstenots Eiropas Savienības līmenī un kas varētu palīdzēt tām valstīm, kas ir nonākušas grūtībās, un atsevišķas no šīm iniciatīvām jau ir ieviestas, kā piemēram jauniešu garantija, ko atbalsta jauniešu nodarbinātības iniciatīva, un mums ir jādomā, kā mēs varam pātrināt tās ieviešanu un kā paplašinātu šīs programmas apjomu, un iespējams arī to pagarināt. Tas ir viens no būtiskākajiem sociālajiem jautājumiem, kas ir jārisina Eiropas Savienības līmenī, un domāju, ka šī ir ļoti laba iniciatīva, un pie tās ir jāturpina strādāt. Tālāk par investīciju veicināšanu. Mēs eh, runājam par 300 miljardu investīciju paketi, un mums ir uh, jādomā par to, kā tā veicinās ekonomisko izaugsmu un attīstību visā Eiropas Savienībā un it īpaši programmas valstīs. Tālāk ir Eiropas Savienības fondi, kas ir nepārtrauks transfermehānisms, kā jūs to nosaucāt, bet mums ir jādomā par to mērtiecīgāko izmantošanu, lai sasniegtu Eiropas 2020 mērķus valstīm specifiskām rekomendācijām un lai koncentrētos uh, uz Eiropas Savienības fondu izmantošanu, izaugsmēm un darba vietu veidošanai. Paldies! Nākošais runātājs Pervanša Beres no Sociāla demokrāta grupas. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Jūs teicāt, ka gribat no eiro vēlaties izveidot eh, veiksmes stāstu. Vai tas būtu saistīts ar uh, dislokāciju vai ņemot vērā īstenot to? Uh, politiku Eh, tas ir novedis pie tā, ka 250 tūkstoši jaunieši ir eh, atstājuši jūsu valsti ne brīvas izvēles dēļ, bet tāpēc, ka viņi nobalsoja ar kājām, kāja, ar kājām, jo viņiem nebija inovācijas kapacitātes eh, tajā valstī, kuru jūs tā sakot atveseļojāt. Jūs runājāt par fleksibilitāti, par stabilitātes faktu vai ārpus struktūrālajām reformām. Jūs varētu nosaukt vienu piemēru par to, kāda ir šī Eh, fleksibilitātes rezerve, kas netika vai slikti tika eh, īstenota no jūsu priekšteča puses komisāra amatā. Tālāk jūs sacījāt, ka jūsu valstī tik pieļauts vairākas kļūdas jūsu atbildības laikā. To mēs pieņēmam zināšanai. Nosauciet vienu šādu kļūdu, ko jūs nevēlētos atkārtot. Uh, jā, tātad. Eh, trīs eh, jautājumi. Eh, tātad, ņemot vērā, ka atkal mēs diskutējam situāciju Latvijā, tad es šo sadaļu atbildēšu latviski. Tātad, attiecībā uz krīzi Latvijā, es vēlreiz uzsveru, laikā, kad es pārņēmu valsts vadību, es pārņēmu to laikā, kad krīzes dziļums jau bija pilnā mērā zināms, kad valsts ekonomika 2009. gadā krita par 14%, kad valstī jau bija starptautiskā aizdevuma uh, programma, valūtas fonda programma, un uh, valsti es pārņēmu vadīt no opozīcijas un kā galveno mērķi stādīju maksimāli ātru ekonomiskās izaugsmes atjaunošanu. Un, uh, Gada laikā Latvijai izdevās atgriezties pie izaugsmes gada griezumā un caur ekonomisko izaugsmu sākotnējā sākumā caur ražošanas un eksporta pieaugumu, bet tālāk arī caur investīciju uh, pieaugumu uh, izdevās uh, atjaunot un panākt to, ka Latvija ir viena no straujāk augošajām ekonomikām. Līdz ar to pārņemot valsti ārkārtīgi sarežģītā situācijā, nevar teikt, ka ir iespējams nu, problēmas atrisināt neko nedarot. Uh, okay, uh, then on the second uh, question on the stability within stability and growth pact. I... Tagad par otro jautājumu daļu - stabilitāte un izaugsme. Es uh, labprāt uh, veltītu šim jautājumam pilnas divas minūtes, vai arī esmu gatavs par to runāt divpusēji, uzskatu šo par ļoti svarīgu jautājumu. Un stabilitātes izaugsmes paktā ir elastība pasākumu iestrādāt, ko var izmantot. Ja būs vēl viens jautājums, es varētu tam izmantot divas minūtes, vai arī apspriest šo jautājumu ar jums divpusēji. Okay. Till, to from, uh... Tagad došu vārdu Makintājas kundzei no EKR. Lūdzu, jums vārds. Paldies, Domrovska kungs. Es sēžu šeit. Jūs jau norādījāt, ka jūs apzināties, ka sociālā dialoga mehānismi Eiropas Savienības līmenī varētu atšķirties no dalībvalstu līmeni mehānismiem. Runājot par eh, to, ka sociālajiem partneriem ir tiesības pieņemt Eiropas līmeņa darba koplīgumus, ko varētu eh, tā kā legalizēt eh, ministru padoms. Uh, Eh, darba koplīgumus pieņem sociālajie partneri un padomu var eh, šādus lēmumus pieņemt vai noraidīt, bet nevar tos grozīt. Iepriekšējā plenārsēdē mēs pieņēmām komitejas ziņojumu par to, kā Eiropas Savienība varētu radīt labvēlīgāku vīdi uzņēmumiem, lai radītu darba vietas. Citu starpā šis ziņojums aicināja sociālos partnerus izmantot viedos regulācijas eh, instrumentus, lai izmantotu ietekmes novērtējumus savās sarunās. Un eh, likumdošanas priekšlikumus nosūtītu komisijai. Vai jūs būtu gatavs raudzīties uz to, sociā, kā sociālo partneru nolīgumi varētu izmantot viedos instrumentus Eiropas līmenī? Well, uh, Paldies par šo jautājumu, kas attiecas uz sociālajiem partneriem un viņu autonomajiem uh, nolīgumiem. Tas pilnīgi noteikti ir sociālo partneru uh, ziņā uh, gan vienoties horizontālā, gan Eiropas līmenī, gan sektorālā līmenī, un tās ir viņa autonomās tiesības slēgt dažādas vienošanās. Uh, Tad, kad šāda vienošanās tiek noslēgta un ir sociālo partneru prasība to pārvērst likumdošanā, komisijai vajadzētu pie tā strādāt, bet skaidrs ir tas, ka autonomo nolīgumu ietekmes novērtējums, tāpat kā jebkura cita likumdošanas priekšlikuma ietekmes novērtējums, ir jāveic, lai nosektu dažādus aspektus - ekonomiskos, sociālos, regulējuma aspektus, lai galu galā mēs nonāktu pie līdzsvarot priekšlikuma un rezultāta. Panīgi noteikti esmu gatavs sadarboties ar komisāram at kandidāti Marianu Taisenu un arī izskatīt šo nodarbinātības komitejas ziņojumu lai izvērtētu to, kā autonomo nolīgumu sistēmu ar ietekmes novērtējumiem virzīt uz priekšu. Paldies! Ola Turnes no Aldi grupas lūdzu jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man arī ir jautājums par sociālo dialogu. Līdz šim esmu ļoti apmierināta ar jūsu atbildēm par to, cik sociālais dialogs ir būtisks, bet gribētu atsaukties uz to, kas notika jūlija plenārsētas debatēs, kad Junkera kungs teica, ka viņš uzskata, ka ir nepieciešamas minimālās algas visās dalību valstīs un ka viņš veiks pasākumus šajā virzienā. Bet saskaņā ar līgumiem, un kā jau jūs uz to pats atsaucāties, algas ir dalību valstu kompetencē. Tātad es jums gribētu pajautāt, kādus pasākums jūs veiksiet, lai nodrošinātu to, ka sociālais dialogs uh, un uh, sociālo partneru kompetence tik nodrošināts, ja komisija uzņemsies iniciatīvas par minimālajām algām. Paldies par šo jautājumu. Attiecībā uz minimālajām algām visām dalību valstīm. Tas ir uh, komisijas eh, priekšsādātāja kandidāta Junkera priekšlikums, kur pilnībā atbalstu, proti, ka mums vajadzētu iedrošināt visas dalību valstis noteikt minimālās algas. Mēs to varam eh, darīt ar valstu konkrēto ieteikumu starpniecību. Un arī īstenojot dialogu ar attiecīgajām dalību valstīm. Protams, mēs eh, skaidri apzināmies, ka Ir dažādi atšķirīgi sociālā dialoga modeļi, un zināmās valstīs, jo īpaši ziemeļu valstīs, kur ir ļoti spēcīgs sociālais dialogs, tur ir uh, tendence, ka minimālās algas nosaka sociālie partneri. Tātad mēs uh, e, nevēlies, nevēlamies rīkotnies pretstatā e, sociālo partneru gribai, ja ir konsens viņu starpā, bet vispārīgi runājot, Eiropas komisija uh, ir gatava iedrošināt dalībvalsts noteikti minimālās algas. Uh, Tagad uh, Edvards Kukāns no Tautas partijas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāti. Es atceros vienu no jūsu rakstīskajām atbildēm, kurās jūs norādāt, ka mudināsiet dalībvalstis lai to darba tirgi būtu atvērtāki, integrējošāki un rieģējošāki. Es vēlos teikt, ka Eiropas iedzīvotāji noveco. Un mums ir tiem, kuriem ir vairāk nekā 50 gadu, un kas ir sociāli un ekonomiski aktīvi, lai viņi netiktu diskriminēti darba tirgū. Kā jūs nodrošināsiet to, ka šī politiskā akcija tiek ņemta vērā iedzīvotāju novecošanas apstākļos? Un kā jūs varat nodrošināt sadarbību ar sociālajiem partneriem šajā sakarā? Tie ir mani jautājumi, un es vēlu jums veiksmi jūsu darbā. Paldies, Kulkankungs! par darba tirgiem un novecošanos. Novecošanās ir viens no galvenajiem izaicinājumiem. Eiropas sociālais un ekonomiskais modelis, ar ko saskars, jo ir samērā skaidrs, ka ir vieglāk uzturēt šādu sociālo modeli. Tāds, jā. Ja Uh, iedzīvotāju skaits pieaug vai vismaz stabilu vecumu struktūru nekā novecojošos iedzīvotājiem. Tāpēc mums ir jādomā tas, kā mēs varam adaptēt mūsu nodarbinātības un sociālās sistēmas esošajai realitātei, kad Eiropa noveco. Šajā sakarā ir ļoti svarīgi tas, lai mēs veicinātu cilvēku palikšanu darba tirgū, ja viņi to spēj, un arī sniegtu mērtiecīgu atbalstu tiem, kuri ir pirms pensijas vecumā un kuriem bieži ir grūtības atrast darbu, lai viņiem būtu iespēja pārkvalificēties, balstoties uz viņu vecuma grupas prasi, iespējām, darba tirgus prasībām, lai šie cilvēki varētu maksimāli palikt aktīvi, cik vien tas ir iespējams darba tirgū. Bet šis ir ļoti nopietnas izaicinājums, un ar to mēs saskārsimies gadiem, pat gadu desmitiem ilgi, un mums ir jāmeklē politikas atbildes uz šo jautājumu. Paldies, un nākošais runātājs Juta Steinruka no sociāldemokrāta grupas. Dombrovska kungs, es gribu vēl uzdot jautājumu par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Kāda ir jūsu plāna, kā uh, strādāsiet? Varbūt, ka uh, nepārāk precīzs ir bijis uh, iztūkoties. Un Tēsens kundze teica, ka sociāla ekonomiskie indikātori Eiropas semestrī būs ar vienlīdzīgu svaru. Jūs ievadvārdos jūs uh, runājāt par pastiprinātu ievērošanu, kas noteiks to un jūs vai Taisons kundze. Un uh, pēdējā laikā komisija ietver uh, nolīgumu par jautājumiem, kas regulē frizierdarbu kārtību nav uh, nosūtījusi uh, tālāk. Tas uh, uzdo, liek uzdot jautājumu par sociālo dialogu Eiropas līmenī, kad minēto dokumentu jūs nosūtīsiet tālāk padomēji. Uh, uh, okay, uh, you, Mr. Mr. Paldies, Steinruks kundze, par uzdoto jautājumu. Tie bija trīs vienā. Pirmkārt, par strādājošo nosūtīšanas direktīvu. Es piekrītu tam, kas izskanēja jau Marijans Taisens uzklausīšanā, ka Eiropas komisija veiks mērķiecīgu šīs direktīvas pārskatīšanu, lai risinātu sociālā dempinga riskus. Tas iekļauj, piemēram, jautājums par minimālās algas definīciju un interpretāciju uzņemošajā valstī un arī tajā ir atsevišķi apkārtceļi, lai kas dod pārliecīgas interpretēšanas iespējas. Es pilnībā atbalstu šo Marijanas Taisenes iniciatīvu un atbalstīšu viņu šajā darbā. Ir sociāli un ekonomiski rādītāji, es jau par šiem jautājumiem runāju un vēlreiz gribu uzsvērt, ka pilnībā piekrītu Marijanas Taisens priekšlikumam šajā sakarā un pilnībā viņu atbalstīšu, jo viņas stāsies amatām. Tālāk par uh, frizieriem. Šis ir samērā sarežģīts jautājums. Tā ir nozars vienošanās Un pēc sociālo partneru pieprasījuma Eiropas komisija ir sagatavojusi nepieciešamo likumdošanu un ir gatava nākt ar to klajā. Tajā pašā laikā mēs esam saņēmuši pie, pieteikumu no desmit dalību valstīm nenākt ar to klajā. Un arī Eiropas parlaments eh, nav par to vienojies visās grupās Šajā sakarā domāju, ka mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka tad, kad mēs nākam ar šo likumdošanu klajā, tā tiek pieņemta, jo šobrīd desmit dalību valsts ir to noraidījušas, taiskaitā tādas, eh, kuras mēs pat neuzskatījām, ka tās varētu nodarboties ar sociālo dempingu. Paldies! Nākošais runātājs Otomārs Karas no Tautas partijas. Lūdzu! Jā, tiesīgi, komisāra amata kandidāta kungs, esiet sirsnīgi sveikts un paldies! Paldies arī par to, ka jūs Eiropas parlamenta lēmums par kā, kā visu pasākumu vienotu pieeju krīzes pārvarēšanai atbalstai un arī par trojku ja viss tas ir kopienas ietvarā, tad visi pilsoņus un arī uh, Eh, citas tiesības ir spēkā, tādēļ gribu mm, jautāt, kādi vēl soļi būs nepieciešami, lai uh, padziļinātu uh, uh, ekonomikas uh, sadarbību un vai ESM varētu tikt padziļināts par Eiropas valodas uh, uh, fondu un uh, kāds būs sociālais dialogs, kādus papildus soļus jūs spērsiet, lai to veicinātu. Okay, uh, thank you, Mr. Qu Paldies, Karas kungs. Uh, šeit bija vairāk jautājumi. Es varbūt sākšu no vīdus ar ESM, Eiropas stabilitātes mehānismu, uh, par to, kā tas varētu kļūt par Eiropas valūtas fondu. Mēs zinām, ka sākotnēji bija diskusijas par Eiropas valūtas fonda izveidi, bet pēdējā laikā šādas diskusijas vairs neesmu dzirdējis. Tātad ESM ir izveidots, un mums vajadzētu vidējā termiņā koncentrēties uz to, lai ESM tiktu iekļauts kopienas ietvarā. Šobrīd tas ir starpvaldību ietvarā. Mums vajadzētu strādāt pie tā, lai attiecīgi mainītu līgumus un iekļautu to kopienas ietvarā. Uh, Un tā arī ir tāda vispārēja pieeja, pie kā mums vajadzētu strādāt, kā es teicu ievadrunā. Un uh, es jau teicu, ka mums vajadzētu pēc iespējas uh, strādāt kopā, kopienas ietvarā. Un daudz no šīm uh, lietām, kas ir uh, starpvaldību ietvarā, būtu jāpārnes šajā kopienas ietvarā. Tas uh, skar arī tādus jautājumus kā makroekonomiskā pārvaldība, par to jau runāju, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet tagad mums ir dažādi līmeņi un dažādas procedūras šīs pārvaldības ietvaros, un mums vajadzētu to visu saskaņot un vienkāršot, lai panāktu tādu visaptverošāku un vieglāk saprotamu ietvaru Un šeit, eh, manuprāt, mums eh, šajā pārskatīšanas procesā, pārskatot Makronas no pārvaldību, tas būs, mums būtu jādara un cieši jāsadarbojas arī ar sociālajiem partneriem. Paldies! Tagad eh, Agnes Jongerio no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies! Es uzdošu savu jautājumu plānu valodā. Meneer Nambovskis, um, ehm, Augsta godātais Dombrovska kungs, jūs jau runājāt uh, par to, ka ir nepieciešams līdzsvars starp ekonomiko, ekonomisko finanšu politiku un sociālo politiku, un par to būs arī mans jautājums. Pēdējā laikā bija aizvien uh, vairāk uh, EKT spriedumu par tu, un tie bija par labu ekonomikai un samazināja sociālās uh, tiesības un sociālos um, panāktos uh, lēmumus un progresu. Ir aizvien vairāk šādu spriedumu. Bija tāds sašutuma izraisošs uh, spriedums, EKT to pieņēma pēdējā laikā, tas notika, un tas aizlieca um, nacionālo minimālo algu atzīšanu darba ņēmējiem. Tātad tika teikts, jā, uh, Tas ir pretrunā ar uh, ekonomiskās darbības brīvību, ar ekonomikas brīvību. Tas uh, ir uh, attiecināms arī uz apakš uzņēmēju darbību. Vienlaikus jāsaka, ka ir darba uh, devēja praksa it kā nulles, līmu, lī, uh, nulles stundu līgumi un tāda uh, viltus uh, patstāvīga darbība. Kā jūs risināsiet visus šos jautājumus? Kā jūs mazināsiet spriedzes starp pamatiesībām un no otras puses ekonomisko darbību? Kā jūs redzat šo sociālā progresa protokola darbību? Lūdzu. Uh, okay. uh, Labi, paldies par šo jautājumu. Tad par uh, attīstību darba tirgū. Mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā un pat desmitgažu laikā ir uh, izveidojies tāds kā divu sliežu darba tirgus, divu līmeņu darba tirgus un uh, ir virkne jaunu ideju. Jūs jau minējāt šos nulles stundu uh, Eh, kontraktus, līgumus eh, vai šo viltus pašnodarbinātā statusu, eh, ka tas tiek izmantots, lai apietu spēkā esošo likumdošanu. Tas ir kaut kas, kas noteikti mums ir jārisina, strādājot kopā ar dalību valstīm, lai uzlabotu elastu drošību, lietošu šo vārdu darba tirgu, un tā pašā laikā ir jāskatās, kādi noteikumi vai trūkumi likumdošanā tiek izmantoti, lai to apietu. Un šis viltus pašnodarbinātā status ir tiešām patiesa problēma, kas tikai izplatās. Tātad mēs esam gatavi pie tā strādāt un raudzīties, kā mēs varētu padarīt darba tirgus vienotākus, lai nebūtu šis uh, Eh, divlīmeņu darba tirgus, kur ir eh, šie cilvēki, kas ir ļoti labi aizsargāti un pārējie ir neaizsargāti. Kas attiecas uz Eiropas kopientiesas eh, spriedumiem, tad kā komisijas pārstāvis es droši vien nekomentēšu un katrā ziņā neapšaubīšu tiesas spriedumus. Es domāju, ka mums ir jārespektē tiesas spriestais un jāievieš šie lēmumu. Tā pašā laikā ir jāraugās, kā varam uzlabot savu ietvaru. Paldies! Tagad vārds eh, Ivanai Maletičai no Tautas partijas lūdzu. Zahvaljujem predsjedavajuća. Pošta... Paldies, priekšsēdētāji. Dabrauska kungs. Esmu ļoti gandarīti, ka jūs kandidējat uz vice priekšsēdētāja amatu ekonomikas un sociālajā dialogā. Jums piemīt nepieciešamās zināšanas, kā bijušais Latvijas premjērs Jūs esat uzkrājis lielu pieredzi. Man ir bijusi iespēja sadarboties ar jūsu ekspertiem, kuri palīdzēja Horvātijai sarunu laikā par Eiropas Savienības fondiem. Un mani, uz man lielu iespaidu atstāja Latvijas ierēģu un ekspertu augstais profesionālais līmenis. Es turpinu jautājumu angļu valodā. pirm, par Eiropas fondu izmantošanu, kā jūs domājat, būtu vislabākais veids to īstenot? Otrkārt, kā risināt maksājumu problēmas dalībvalstīs, kas ir vislielākā problēma izaugsmas ziņā? Okay, uh, thank you. Paldies par jautājumiem. Par labāku savienojumu kohēzijas politikām un valstīm specifiskiem ieteikumiem. Dalība valstis šobrīd diskutē pār partnerību attiecību no līgumiem un programmām ar Eiropas komisiju. Un viena no prioritātēm komisijā šajā sarunās ir nodrošināt to, ka kohēzijas finansējums iet roku rokā ar valstīm specifiskiem ieteikumiem. Un ir virzīts, lai nodrošinātu labāku ekonomisku attīstību, darba vietu radīšanu un arī risinātu sociālās problēmas. Tādējādi komisija uzsver sociālā fonda lomu un tā iespējas risināt sociālās problēmas konkrētā valstī. Tālāk jautājumā par maksājumiem. Tas pārsniedz manu atbildības eh, jomu, to vajadzētu drīzāk uzdot Kristalīnai Georgijevai, taču jebkurā gadījumā skaidrs ir tas, ka mēs saskaramies ar nopietnu problēmu, ka padome bloķē maksājumus un mēģināja skatīt gan saistības, gan maksājumus zem tām summām, uh, kas ir nolīgtas daudzgadu finanšu ietvaros. Un tā kā daudzgad, šī daudzgadu finanšu schēma ir starp institūciju vienošanās, tad mums gan komisijai, gan parlamentam ir jāuzstāj uz to, lai arī padome respektētu starp institūciju vienošanos un lai mēs neradītu šādu krīzi ar maksājumiem. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Paldies. Nākošais runātājs Javiers Lopes no sociāldemokrātu grupas. Lūdzu. Buenas tardes. Sveicināti. Kā jūs zināt, vai kā jums vajadzētu zināt, trojkas reformu ieviestie plāni pēdējo gadu laikā ir radījuši drakoniskus budžeta samazinājumus valsts pakalpojumus, katastrofiskas sociālās sekas, ir e, valstis, kurā situācija ir krietni sliktāka nekā pirms četriem gadiem, e, ekonomiski efekti ir bijuši pretproduktīvi, un tas viss e, tiek piemērots ar skaidru demokrātiskas leģitimitātes trūkumu Komisijas priekšsēdētājs Junkers eh, apņēmās veikt eh, ietekmes izpēti sociālajā ziņā, un mani jautājumi ir, kādi būs šie izvērtēšanas plāni sociālajā ziņā, bet konkrēti gribu dzirdēt. Otrkārt, vai jūs varat nodrošināt, ka tas nepaliks tikai uz papīra, šī izvērtēšana, un treškārt, visbeidzot, vai kāds novērtējums mums norāda, ka kāds priekšlikums ir ar sociāli negatīvu ietekmi, vai jūs to atsauksiet? Uh, jā, tad paldies par jūsu uh, jautājumu. Uh, faktiski mēs jau samērā daudz šīs noklausīšanās laikā esam diskutējuši jautājumu par krīzes pārvarēšanas laikā pieņemto lēmumu uh, uh, trojkas ietvaros vai arī bez trojkas ietekmi uz uh, nodarbinātību un šo lē, pieņemto lēmumu sociālajām sekām. Un jaunās komisijas mērķis ir šo situāciju koriģēt un lēmumu pieņemšanā uh, Eh, veikt ne tikai eh, fiskālās ilgspējas, fiskālās ietekmes, bet arī sociālās ietekmes eh, izvērtējumus. Un tā ir ļoti skaidra apņemšanās gan no Uh, ievēlēta Eiropas komisijas prezidenta puses, gan arī no nominētās uh, sociālā darba lietu komisāras uh, Taisonas kundzes puses. Un no savas puses es varu pateikt, ka es pilnā mērā šo apņemšanos atbalstu un es gatavs strādāt, lai šī apņemšanās nepaliktu tikai uz, uh, uh, uh, tikai uz uh, papīra. Paldies. Thank you. Paldies. Un tagad dod vārdu Haicam Bekeram no Tautas partijas. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdājs kundze. Godātais Dombrovska kungs, es esmu Empula deputāts un ļoti atzinīgi vērtēju visu to, ko jūs teicāt par sociālo di dialogu un par nākotni, kā jūs strādāsiet. Bet daudzas problēmas sociālajā politikā ir saistīts ar subsidiaritātes principu, jo dalībvalsts ir atbildīgs. Vai jūs varat uh, Eh, iedomāties, lai stiprinātu Eiropas efektivitāti, ka nu, tā sauktais bench learning proti mācās no labākās prakses, kas ir pieredzēta citās dalību valstīs, un no tās arī ļoti konkrētas se, eh, secinājums izdara paši savai valstī. Un kā tādas ļoti konkrētas secinājums izdarot, var radīt arī saistošas noteikums Eiropas politikai. Sie haben das in Lettland Jūs Latvijā tā rīkojāties. Uh, okay, uh, the... Liels paldies par šo jautājumu. Kas attiecas uz uh, subsidiaritāti, ir pavisam skaidrs, ka tas ir viens no pamatprincipiem Eiropas Savienības darbībā, proti, ka tikai tie lēmumi, Un tie jautājumi, kas var eh, vislabāk tikt risināt Eiropas līmenī un kur ir skaidra Eiropas pievienotā vērtība, ka tikai tie tiek tiešām risināti Eiropas līmenī. Un komisijas mērķis, protams, ir eh, pilnībā ievērot subsidiarātas principu, kas attiecas uz labākās prakses apmaiņu eh, pārņemot pieredzi no citām dalībvalstīm, Tas ir kaut kas tāds, ko Eiropas komisija aktīvi iedrošina darīt, un uh, virknē iniciatīvu to dara, piemēram, par prasmēm, par uh, profesionālo apmācību. Es domāju, ka šeit uh, tiešām ir vērtīgi paraudzīties uz duālās izglītības sistēmu Austrijā un Vācijā, uz šīm praksēm, uzņēmumos un uh, citām dalību valstīm varbūt tiešām būtu vērts padomāt, vai elements no šīs sistēmas varētu pārņemt savā sistēmā. Jo tās problēmas, ar kurām saskaramies savos darba vietā, uh, darba tirgos, ir tiešām šī problēma, ka prasmes neatbilst darba tirgus prasībām. Proti, ka speciālisti, kas tiek gatavot izglītības sistēmās, nevienmēr ir tieši tie, kurus vajag darba tirgumu Tātad mums tiešām ir jāraugās, kā labāk uh, sasaistīt darba tirgus prasības ar piedāvātajām prasmēm. Paldies. Tagad Georgija Pirinskī no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies. Komisāra amata kandidāta kungs direktīva par uh, Uh, sijā pilnīgi skaidri neņem vērā garantijas attiecībā uz darbņēmēju pamatiesībām, tiesības uz informāciju, uz konsultācijām un uz uh, plašu uh, iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Šī situācija, vai tajā jūs uh, esat gatavs šo direktīvas projektu atsaukt, lai ļoti rūpīgi to izvērtētu un nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā šis ļoti bīstamais trūkums šajā direktīvā varētu tikt novērsts, un vai jūs eh, varētu uzsākt konsultāciju kārtu ar sociālajiem partneriem un neieviest šo likumdošajos aktu pirms uh, nebūs pilnīga vienošanās par to, ka darbņēmēja tiesības ir pilnībā garantētas. Uh, okay, uh, so, uh... Labi, paldies, paldies par šo jautājumu, kas attiecas uz uh, vadošajiem principiem jaunajai komisijai. Tas vairāk kārt jau ir uzsvērts, ka ir jāstiprina saskaņotība starp ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem, starp šo virzību, lai nodrošinātu cita starpā arī darba ņēmēju aizsardzību. Man jāatvainojas, ka nevaru tagad konkrēti komentēt šo konkrēto direktīvu, bet esmu gatavs ar to iepazīties un saņemt arī ekonomikas un sociālā lietu komisāra amata kandidātes Taisens kundzes, uh, saņemt komentārus no viņas un uh, par šo jautājumu. Un ja mēs atklāsim uh, trūkumu šajā diskusijā, tad es domāju, komisija spēs arī atsaukt šo iniciatīvu. Mēs zinām, ka Junker kungs ir teicis, ka viņš refit programmas ietveros uh, kur ir runa par labāku likumdošanu, redz iespējas arī atsaukt uh, vairākus likumdošanas priekšlikumus, un pilnīgi noteikti mums vajadzētu pievērsties šim konkrētajam priekšlikumam. Es atvainojos vēlreiz, ka nevaru komentēt tieši šo konkrēto direktīvu, bet kopā ar uh, Taisens kundzi esmu gatavs šo jautājumu papētīt dziļāk. Jā, pilnīgi noteikti varēšu jums sniegt papildus uh, um, atbildes um, konkrēti tiešā veidā. Paldies, un tagad uh, Eva Parvanova no EPP. Paldies! Dombrovska kungs, patīkam redzēt jūs kā vicē priekšsēdētāja kandidāta. Esmu tikusies ar jums tautas partijas samitos, kur jūs apliecinājāt jūsu valstī veikto politiku efektivitāti. Es ceru, ka mana valsts Bulgārija būs gatava sekot jūs, piemēram, vakar tur no tika vēlēšanas, un mana partija guva pārliecinošu politisku uzvaru pār oponentiem. Tāpēc es gribētu saprast jūs nostāju par vienu tematu, kas ir būtisks ne tikai manai valstī, bet arī Eiropas projektam kopumā tā saucamos divātrumu Eiropas uh, drauds plānē pār mums jau krietnu laiku, it īpaši ņemot ar finanšu krīzi un jaunajām Eiropas dalību valstīm. Kā jūs varat ska, nodrošināt to, lai nenotiktu Eiropas eh, Savienības valstu dezintegrācija, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgas spēles eh, notiekumus visiem, neatkarīgi no ekonomiskās situācijas. Paldies par jautājumu. Atbilde. Savā ievadrunā jau es runāju par to, ka Eiropas Savienībai iespēju robežās ir jātīstas viengabalaini. Uh, domājot šeit visas 28 dalība valstis. Tāpat arī Eirozonai ir jāpaliek atvērtai jaunām dalība valstīm, lai tās varētu pievienoties. Tāpat ir jāsaglabā Eiropas Savienības iekšējā tirgus e, efektīva funkcionēšana, un ar, še, ar to, es domāju, 28 Eiropas Savienības dalību valstis. Protams, ir tādi jautājumi un tādas politikas, kuras ietekmē eirozonu, jo šīm valstīm ir vienota valūta. Bet tajā pašā laikā eirozonai nevajadzētu kļūt par kaut ko ekskluzīvu, kas varētu graut Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Un lēmumi, kas attiec uz iekšējo tirgu, tiem tie ir jāpieņem 20, jāpieņem 28 valstu līmenī, un komisija pie šī principa stingri pieturēsies. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs um, uh, Marija Rodrīgesa. Dombrovska kungs. Ja jūs vēlaties eh, pārvarēt krīzi, tad mums ir jāmaina prioritātes, un es domāju, ka nākošajam periodam prioritāte ir investīcijas un darba vietu veidošana, un nevis ātra fiskāla konsolidācija. Mans jautājums ir, vai jūs varat apņemties strādāt pie šīm galvenajām prioritātēm - investīcijas un darba vietu veidošana? uz turpmāko periodu un kā jūs esat iecerējis izmantot stabilitātes izaugsmes pakti iekļauto fleksibilitāti šajā sakarā? Okay, uh... Atbilde. Paldies par šo jautājumu. Atvainojiet, es kļūstu no, nogurs, saka runātājs. Kā jau es sacīju savās ievadu piezīmēs, jaunās komisijas prioritātes ir investīcijas, izaugsme darba vietas. Un uz šīm jomām esmu iecerējis koncentrēties arī turpmākajā periodā. Arī to norādīja vairāk kārtīgi jaunievēlētais eh, priekšsēdētājs Junkers, citi komisāri kandidāti, arī es to vidū par stabilitātes izaugsmes eh, paktu un iestrādāto fleksibilitāti. Mēs zinām, ka ir daudzas jomas, kur šo fleksibilitāti var izmantot. Mēs varam izmantot preventīvos pasākumus situācijā, ja eh, valsts reālā izaugsme ir zem nulles vai atdeve ir eh, zem mīnus četriem procentiem. Tāpat ir arī klauzula kur ir iekļauti e, mīnus 1 līdz mīnus 5 procenti atdevis līmenis, tāpat ir arī paredzētas atsevišķas drošības rezerves, bet visos gadījumos ir vispārīgā atsacīšanās klauzula atkarībā no tā, vai jūs esat ārpus eirozonas vai tajā, kur mums ir paredzēti konkrēti pasākumi katram gadījumam. Jaunā komisija ir iecerējusi izmantot šo stabilitātes izaugsmes paktu, bet to izmantot vienādā veidā un visās dalībvalstīs. Uh, paldies! Nākošais runātājs Werners Langens, viņš ir pēdējais jautājumu uzdevējs. Paldies, paldies, Dombrovska kungs. Jūs pierādījāt, ka jūs rīkojoties paši valstī varat pārliecināt. Reformas un budžeta taupījumi ir uh, noveduši pie izaugsmes. Tas uh, recepts, uh, kas, par ko tiek runāts lielāki parādi vai uh, obligācijas vai SM izmantot investīcijām, proti vēl uh, nepabeigto mūsu valodas fonds, tas viss ir tāds, kas vienkārši kaut ko sola, bet nepalīdzēs īsti. Tādēļ uzdošu jums jautājumu. Uh, līdzīgi kā Moskovisī kungam. Kā jūs vērtējat to, ja, nu, teiksim, kādā a, konflikta gadījumā a, paragrāfs 6 a, iekšējie noteikumi komisijas darbībā a, un a, a, sekojot tiem, Maskavisīkungs un jūs kopā varēsiet tikai izteikt priekšlikums. Vai tas tā būs? Un otrais, izstāšanās no eirozonas. Priekš tam ir jāmaina līguma. Tas ir pareizi, bet eirozonas dalība valsts, un tā ir viena no manām vismīļākajām tēnām, arī Zviedrijai būtu jāiestējas, jo tā izpilda visus ekonomiskos noteikumus, bet politiski atsakās. Kā jūs rūpēsieties par to, uh, lai uh, eirozona augtu uh, tajās, tajās, tajos virzienos, kur tas ir pilnīgi skaidri noteikts? So, uh, Atbilde. Paldies par uzdoto jautājumu. Par darba sadalījumu manā starp mani un komisāru kandidātu Moškovīciju. Domāju, ka mēs um, sadarbosimies ļoti cieši. Mana loma ir koordinātora un nevis uzrauga loma vai arī tāda loma, kas mēģinātu pārvaldīt komisijas darbu. Mēs jau esam runājuši ar Mosko Vici kungu par daudziem jautājumiem, taiskaitā par kopīgiem politikas priekšlikumiem, kur ir pilnīgi skaidrs, ka komisārs veic savu darbu, taču ir uh, iespēja vicepriekšsēdētājam nākt ar savu devumu agrīnā lēmumu pieņemšanas eh, etapā, kas tas būtu kopīgs priekšlikums, tas būtu mūsu darba princips, un šobrīd mūsu darba grupa strādā pie konkrētākiem aprakstiem, kas būs jau gatavi, kā sacīja jaunievēlētais komisijas eh, priekšsēdētājs eh, visdrīzākajā laikā. Tālāk eh, runās ļoti par valstīm ārpus eirozonas, par Zviedriju konkrēti. Mēs zinām, kādi ir referendumu rezultāti, ko šajā sakarā saka līgumi, bet komisija nevar piespiest nevienu valsti iestāties eirozonā. Domāju, tāpēc, ka Eirozona ir jāpaliek atvērtai, gatavai uzņemt jaunas dalībvalstis, bet nedomāju, ka jāspiež tajā iestāties kādu, kas to